Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs šīs dienas ārlietu komitejas sanāksmē. Ir jau 8 minūtes pār trījiem. Domāju, ka mums vajadzētu uzreiz sākt darbu. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu - darba kārtības pieņemšana. Ja nevienam nav nekādu piezīmju, tad. Mm, Uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts - 29. novembra sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja sekretariātam līdz šīs sanāksmes beigām netiks iesniegt komentāri, šo protokolu uzskatīsim par pieņemtu. Tagad priekšsēdētāja paziņojumi. Tādu nav. Tāpēc ceturtais punkts. Viedokļu apmaiņa ar Norvēģijas ārlietu ministru. Kolēģi, man ir ārkārtīgi liels prieks mūsu visu vārdā sveikt Norvēģijas ārlietu ministru mūsu ārlietu komitejas sanāksmē. Viņam ir līdz ieradies arī, ieradusies līdz arī Norvēģijas vēstniece Eiropas Savienībā Sveitnieces kundze. Brendam kungs, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs esat akceptējuši ārlietu komitejas uzaicinājumu. Uh, izskaidrot Norvēģijas pozīciju pašreizējos ārlietu jautājumos, īpašu nozīmi pievēršot Arktikas reģionam, jo īpaši tāpēc, ka rītdien ir paredzēts balsājums par AFET un NV kopējo ziņojumu par Arktiku. Protams, ka Norvēģija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet neskatoties uz to, šī valsts ir bijusi ļoti tuva un laba sabiedrotā Eiropas Savienībai vairākas gadu desmitgades. Tāpat arī Norvēģija darbojas iekšējā tirgū, tāpat kā visas Eiropas Savienības dalība valstis, un parasti mūsu uh, vidū nav bijis nekādu negl negludumu attiecībās. Uh, Ministra kungs un es jau esam tikušies, un mēs nolēmām, ka viņš mūsu sākumā uzrunās apmēram 15 minūtes ilgi, pēc tam būs mums iespēja viņam uzdot jautājumus, izteikt komentārus, un mēs varētu pabeigt šo uh, darba kārtības punktu ap pulkstens četriem šodien. Tātad ciešās attiecības starp Norvēģiju un Eiropas Savienību, dalība vienotajā uh, tirgu, uh, kāda misijas, tāpat arī uh, dažādas iniciatīvas, piemēram, Izraels un Palestīnas samierināšanas process, Ir ārkārtīgi daudz dažādu jautājumu, kur mēs gribētu dzirdēt ministra Brendas viedokli. Un tāpat arī otrajā daļā mēs gribētu mazliet detalizētāk dzirdēt par rītdien paredzēto balsojumu, proti prioritātes Arktikas reģionā. Bez liekas kavēšanās došu vārdu Norvēģijas ārlietu ministram. Lūdzu. Thank you. Paldies priekšādētāja kungs. Paldies, Makalistra kungs. Apsveicu jūs ar iegūto jauno amatu. Jums tagad ir tas gods vadīt šo ļoti nozīmīgo komiteju. Man ir ārkārtīgi liels gods uzrunāt visus ārlietu komitejas deputātus. Kā jau priekšādētājs norādīja, Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka esam Eiropas Savienības sabiedrotie. Mēs piedalāmies vienotajā tirgū, un tas ir jau pirmais pierādījums, bet eh, pašlaik situācija ir sarežģīta daudzos aspektos, Un es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība mums ir tuva ne tikai iekšējā tirgus dēļ. Eiropas Savienība ir struktūra, kurai mēs piekritām pēc uh, otrā pasaules kara, tātad ogļu un tērauda savienība, kas uh, pārveidojās par Eiropas Savienību. Tā ir uh, mūsu veidota struktūra, lai mēs varētu vērsties pret protekcionismu, nacionālismu, tāpat arī populismu un Gribētu arī teikt, ka tā ir garantija tām, lai Eiropā paliktu par vietu, kur mūsu sadarbība var balstīties uz tiesiskiem pamatiem. Tāpat arī tas ļauj mums nodrošināt, lai pagātnes problēmas neatgrieztos un neparādītos mūsu nākotnē. Tieši tāpēc sadarbības starp Eiropas Savienību un Norvēģiju mums ir bijusi tik būtiska. Tieši tāpēc mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu mm, spēcīga un dzīvīga, lai mēs varētu stāties pretī visiem mūsdienu izaicinājumiem. Kā jau ah, Mīnstāns Čeršels norādīja, jo ah, tālāk pagātnē jūs skatīsieties, jo ah, tālāk, tālāku nākotni jūs ieraudzīsiet. Tieši tāpēc mēs gribētu lai Eiropa būtu spēcīga. Mēs nevēlamies, lai tā kļūtu par vāju vai riskantu savienību. Mums ir jāstājās pretī šiem izaicinājumiem, šķiet, ka mēs visi kopā tos varam saredzēt. Jūs, ārlietu komitejas locekļi un arī priekšādātājs noteikti izjūtat šos izaicinājumus katru dienu. Pašlaik saskaramies ar ļoti smagu situāciju. Geogrāfiskais attālums pašlaik nenozīmē attālumu no problēmām. Mēs noteikti esam pieredzējuši to, kā ārlietu politika pārveidojas par iekšlietu politiku un realitāti. Tieši uz to mēs arī vēlamies balstīt mūsu sadarbību. Mēs vēlamies stāties pretī šiem izaicinājumiem kopā. Visi esam vienā laivā, un mums vajadzētu stāties pretī šiem izaicinājumiem, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka šajā pasaulē uzvarētāji ir visi. Uzskatu, ka parlaments spēlē nozīmīgu lomu Eiropas nākotnes veidošanā. Kā jau es norādīju, mums ir jāuzņemas lielāka atbildība par mūsu drošību un tās virzības priekšu. Tas ir izšķiroši. Tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt vairāk pie šiem jautājumiem. Jūs noteikti varat paļauties uz Norvēģiju, mēs esam apņēmības pilni atbalstīt sadarbību Eiropā, neskatoties uz to, ka mēs neesam dalībvalsts. Mēs esam noslēguši sadarbības vienošanos, tāpat arī mēs darbojamies Schengenā un cieši uh, darbojamies līdzi arī tiesiskuma, aizsardzības un drošības politikā. Uh, Uzskatām, ka mēs esam um, valsts, kas arī dod savu ieguldījumu. No 2014. līdz 2021. gadam Norvēģija nodrošinās apmēram 2,8 miljārdus eiro, lai sniegtu palīdzību 15 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas tiek darīts ar Norvēģijas un um, Eiropas ekonomiskās zonas grāntiem. Šādā veidā mēs varam palīdzēt Eiropas ekonomikai attīstīties. Protams, priekšādātā mēs visi noteikti klusībā domājam par Brexit. Mums ir jāatzīst, ka Brexitam noteikti būs jūtamas sakas visā kontinentā, tā skaitā arī Norvēģijā. Un tas notiek laikā, kad mums vajadzētu tērēt visus mūsu resursus, lai domātu par ārlietām. Uh, Mēs redzam, ka Krievijā cilvēktiesības tiek apspiestas, tāpat arī Turcijā visa šī mm, ekonomiskā un sociālā migrācija rada sarežģījumus, tāpat arī Magrebas un Sahelas reģionos. Mums ir jāatcerās arī, kā ASV ir jauna administrācija, par kur mums eh, noteikti būs vēl jādomā. Un tad tam visam klāt vēl nāk Brexits. Protams, ka tas arī mums rada problēmas. Tieši tāpēc mēs esam priecīgi par to, kā Eiropas Savienība vēlas, lai mēs eh, turpinātu būt iesaistīti un jebkurā gadījumā, lai mēs tiktu informēti par to, kas notiks attiecībā uz Brexit. Kā jau priekšādētājs norādīja, Arktikas reģions ir vēl viens punkts, kas attiecas uz mums visiem Eiropā. Uh, Es gribētu izteikt komplimentus gan komisijai, gan arī parlamentām par paveikto darbu. Uzskatu, ka pasaule ļoti strauji mainās. Un, diemžēl, Arktikas reģions mainās vēl ātrāk. Ekonomiskā attīstība un vidas aizsardzība Arktikā ir jāsasēsta kopā. Daži varbūt uzskatīs, ka mēģinu šeit eh, izdarīt neizdarāmo, bet, manuprāt, līdz šim mums ir izdevies eh, nodrošināt, lai Arktika būtu reģions, kur uh, starptautiski mēs varam sadarboties, nodrošināt mieru un stabilitāti. Esam ieviesuši visus ierobežojušos pasākumus, uh, lai reaģētu uz to, kas notika Krīmā un Donbasā. Uh, Vienlaicīgi mums ir izdevies arī nodrošināt eh, cilvēcisku sadarbību ar Krieviju ziemeļu reģionā. Esam turpinājuši sadarbību arī vides jomā, kodolieroču eh, drošības jomā. Un domāju, ka mums ir arī izdevies pārvaldīt vislielākos zivju krājumus pasaulē, kas ir atrodami Barents jūrā. Darījām to kopā ar Krieviju, un Eh, pagājuši, kad mums izdevās iegūt vienu miljonu tonu kaviāra arī šajā ziemeļu reģionā, un to mēs eh, panācām, izmantojot zinātnieku eh, sniegtos padomus. Un tas arī ir iemesls, kāpēc tur vēl ar vienu ir zivis. Domāju, ka citus tas varētu iedvesmot. To visu mēs esam paveikuši kopā ar Krieviju situācijā, kur, protams, spriedzes ir daudz vairāk nekā agrāk. Mūsu kopējais mērķis Arktikas reģiona politikā ir nodrošināt, lai uh, mēs varētu saglabāt uh, mieru, stabilitāti un paredzamību šajā pasaules daļā. Domāju, ka um, šim izteikumam piekrīt visas uh, Arktikas valstis. Arktikas valstis piekrīt, ka jūras tiesības ir ehm, ietvers, uz kuru mēs balstām mūsu sadarbību Arktikā. Uh, Jūsu tiesības ir um, konstitucionālās tiesības Arktikā, un starptautiskās tiesības vienmēr ir labs veids, kā uzsākt sadarbību. Un, protams, starptautiskās tiesības ir jāievēro. Valstis no trīs kontinentiem ir atradušas veidu, kā sadarboties, lai nodrošinātu visu kopējās intereses un starptautisko tiesību ievērošanu. Piecas piekrastes valstis atzīst, ka uh, strīdi attiecībās kontinentālo šelfu tiks risināti balstoties uz starptautiskajām jūras tiesībām. Mūsdienās šāda attieksme nav uztverama par pašsaprotamu, un domāju, ka te mēs varam priecāties par šādu vienošanos un apņēmību. Tāpat vēlētos norādīt, ka komisija sagatavoja dokumentu, un redzot, ko jūs esat sagatavojuši, mēs uh, saprotam, ka tuvākajos gados noteikti būs lielāks pieprasījums pēc Arktikas resursiem. Mēs zinām, ka 2050. gadā pasaulē nebūs 7 miljārdi iedzīvotāji, bet gan 10 miljārdi iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka um, olbaltumvielu būs vajadzīgs vēl vairāk. Kā jau es norādīju, tas, ka būs vairāk iedzīvotāju uz zemeslodes, nozīmēs to, ka vajadzēs ne tikai vairāk pārtikas, bet arī vairāk enerģijas un vajadzēs transportēt šīs preces starp kontinentiem. Uzskatu, ka šāda pieprasījuma palielināšanās noteikti liks mums atsaistīt šo pieprasījumu, ja runa par CO2 izmešiem vai kaitīgu ietekmi uz vīdī. Uh, Uzskatu, ka Arktika ļaus mums stāties pretī šiem izaicinājumiem. Arktika galvenokārt ir okeāns, un zilajai ekonomikai noteikti ir daudz iespēju izaugsmes un nodarbinātības jomā. Okeāna resursi ir mūsu ekonomikas pamats, un tieši to es arī gribēju jums šodien nodot. Arktikā dzīvo tikai 2-3 tūkstoši cilvēku, bet es zinu, ka jūsu priekšsēdētājs un arī jūs zināt, ka Norvēģija ir a, guvusi resursus Arktikas reģionā vairāk nekā 10 tūkstošus gadu. Vairāk nekā 10 procenti no mūsu iedzīvotājiem uh, Uh, dzīvo uz ziemeļiem no polārā loka, un 80% no Norvēģijas jūras teritorijām arī atrodas šajā reģionā. Apmēram divas trešdaļas no mūsu eksporta ieņēmumiem nāk tieši no uh, jūras ekonomiskajām aktivitātēm un jūras resursiem. Tieši tāpēc esam ļoti interesēti ilgtspējīgu uh, ilgspējīgā okeāna pārvaldībā. Gadu desmitiem ilgi mēs esam nodrošinājuši uz ekosistēmām balstītu mūsu okeānu pārvaldību. Varbūt tā ir sagadīšanās, bet pirms 12 gadiem es biju šeit parlamentā un prezentēju pirmo balto grāmatu par okeānu pārvaldību, kas ir balstīta uz ekosistēmām. Tolaik bija vides ministrs. Es domāju, ka arī Eiropas Savienība strādājas pie šiem jautājumiem. Domāju, ka šī uz zinātni balstītā pieeja ļauj nodrošināt ilgspējīgumu un labu resursu izmantošanu. Man būtu svarīgi arī uzsvērt, ka mēs esam parādījuši, ka ir pilnīgi iespējams apkopot, eh, piemēram, zivsaimniecību, akvakultūru, um, ar enerģētiku un ar veselīgu jūras vidi. Barenca jūra iespējams ir viena no a, resursiem bagātākajām un tīrākajām jūrām pasaulē. Ar to mēs arī varētu dalīties zināšanās. Priekšādātāji. Tas bija viss, ko es vēlējos pateikt par Arktikas reģionu ja runa par sadarbību starp Eiropas Savienību un Norvēģiju ārlietu un drošības politikas jomā, uzskatu, ka šī sadarbība ir ļoti tuva. Augstā pārstāve un es eh, kopā eh, vadīsim donoru grupas eh, sanāksmi par Palestīnu. Tas notiks māja sākumā. Un pašlaik Šī ir vienīgā vieta, kur Izrēļa un palestīnieši var tikties aci pret aci. Mēs strādāsim pie konkrētiem soļiem, kurus mēs varētu spērt, lai palielinātu ienākumus Palestīnas pusē un lai mēs varētu izveidot vajadzīgās valstu institūcijas Ramālā. Tāpat esam cieši strādājuši arī pie Sīrijas jautājumiem. Norvēģija uzsāka Sīrijas konferenci. Tā notika pagājušā gada februārī kopā ar Vāciju um, un Li Lielbritāniju un Kuveitu. Tagad augstā pārstāve ir aicinājusi organizēt nākamo konferenci, kuras loma būs paskatīties, vai visi uh, dotie solījumi ir pildīti. Eiropas Savienība Norvēģija to ir darījusi, īsti nezinu, vai tas attiecas uz pilnīgi visām valstīm. Uh, Turpināsim strādāt arī pie politisku risinājumu rašanas un mēģināsim arī atbalstīt uh, eh, Stefanu Dimistūru. Tāpat arī strādājam pie Lībijas un Kolumbijas jautājumiem. Norvēģijā piedalījās Kolumbijas eh, miera procesā. Tāpat arī gribu pieminēt Rietumbalkānus. Mums ir jāseko līdzi notikumu attīstībai šajā reģionā. Varbūt tas būs mūsu nākamais izaicinājums. Lielas paldies, un tagad labprāt uzklausīšu to, kas jums ir sakāms. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs, par uzrunu. Aicināt tagad noturēt pirmo diskusiju raundu kur katrai no grupām ir iespēja vienreiz izteikties. Mēģināsim iet, iekļauties divās minūtēs katram runātājam, un tad iespējams pēc tam būs otrais jautājumu rauns. Ja piekrīst viss, tad Mihail Gāler kungs no ETP, un viņš ir arī Jāna referents Arktika ziņojumam. Liels paldies! Sveicam mūsu vidū ministra kungu, Paldies par to, ka atsaucāties arī uz Arktikas jautājumiem. Cita starpā pēdējā sasaukumā biju referents šajā jautājumā, un tobrīd arī mm, izmantoju jūsu uh, viesmīlību, devos uz Hamafest un Snovit uh, un piedalījos arī šajā um, pētnieciskajā uh, izbraucienā ap Svalbardu. Jāsaka, ļoti tiešām um, pieredzes bagāts. Pie, um, bagāts pasākums, tādējādi esmu turpinājis strādāt pie šī jautājuma un tajā skaitā arī pie ziņojuma, kas tika minēts. Lai arī šķiet iepriekš jūs bijāt ministr, vides ministrs, tagad esat ārlietu ministrs, es vienmēr no komitejas viedokļa esmu norādījis, ka, ja domājam par Arktiku, tad ir jābūt līdzsvarotai pieeji un jāņem vērā visi aspekti - zvejniecība, pētniecība, vide, transports, drošība un tā tālāk. Tādēļ uh, es no savas puses arī tagad izmantotu šo pieeju. Šobrīd gan strādājam varbūt nedaudz vairāk pie vides jautājumiem. Tas arī jums varbūt nāk nedaudz par labu. Bet man vēl aizvien tomēr būtu jautājums. Jūsu pārstāvi, tad, kad uh, pārbauda mm, vai atkārtot pārbauda mūsu sastādīto teksta projektu, es priecātos, vai, ja jūs varētu norādīt, ka ir zinām jautājumi, kur esam izgājuši no savas kompetences ietvara, jo, nu, man bija tādas bāžas par to, ka mums ir ļoti labas idejas attiecībā uz visām pasaules daļām. Un daļa no mūsu dalībvalstīm, trīs uh, dalībvalsts ir arī Arktikas padomē. Uh, arī šajā Arktikas ciklā, bet tajā pašā laikā um, Grenlanda nav Eiropas Savienībā, tādēļ nu arī šeit zināms tāds attiecību jautājumu. Un tad es gribētu jautāt, vai jums šķiet, nu, tīri, kāds jums viedoklis, vai esam zināmos aspektos varbūt nedaudz par tālu gājuši? Un ja tā, tad varam ko varbūt labot kādā brīdī. Paldies! Liels paldies! Sociāldemokrātu vārdā Oigenfold kungs lūdzu. Liels paldies! Paldies ārlietu ministra kungam par ierašanos. Paldies, ka mūs uzrunājat. Kopumā runājot, jūs visai tādu pozitīvu ainu ieskicējāt attiecībā uz jūsu valsts attiecībām ar kaimiņu valsti Krieviju. Nu, jāsaka, es biju nedaudz pārsteigts uzklausot jūs. Man bija vairāk radies tāds iespējas, ka attiecības ar Krieviju ir tik ļoti pēdējā laikā pasliktinājušās no Eiropas skatu punkta raugoties, ka nebūs pilnīgi nekā pozitīva nevienai citai valstī sakām. Nu, prieks dzirdēt, nu, vismaz pārsteigums noteikti. Uh, par to, ka šķiet, ka šobrīd novērojam, novērojamas relatīvi labas attiecības starp Norvēģiju un Krieviju. Skatoties, kā Krievija okupē, es nezinu, vai jūs, uh, jums ir. Uh, zinām šis norvēģu seriāls, jūs it kā tā izbrīnījums mani raugāties, bet nu es ceru, ka jūs zinat, par ko es runāju. Šajā seriālā tika ieskicēta visai tāda um, smaga situācija attiecībā arī uz uh, Krievijas nolūkiem jūsu teritorijās, tādēļ man jūs vārdi tiešām pārsteidz jāsaka. Varbūt jūs varētu nedaudz plašāk pārunāt. Nu, paralēli tam, ka jā, mums, protams, uh, visiem rūp vīde. Uh, gribētu, lai arī Krievija labi attiec pret vidi, bet gribētu jautāt, kā, kā jūs vērtējat attiecību attīstību nākotnē. Otrakārt par Brexit. Nu, man nav jāskaidro ilgi un gari par to, ka pēdējā laikā mm, Lielbritānija varētu rīkoties līdzīgi kā Norvēģija attiecībās ar Eiropas Savienību. Un tad nu, man rodas jautājums, vai jums ir konkrēts idejas, vai jums šķiet, ka tā būtu laba? izvēle gan Eiropas Savienībai, gan Lielbritānijai, ja viņi iet jūsu izvēlēto ceļu. Paldies! Paldies! Čāls Tanok, ECR vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs! Mm, sociālistu kolēģis jau izteicās, arī es pilnībā saprotu, ka Norvēģija ir ļoti gara robeža ar Krieviju, jūs esat uh, NATO dalībvalsts un, nu, cits izvēles nav vienkārši jādraudzējas ar Krievijas lācis, bet es gribētu runāt par Brexitu. Es uh, aizstāvēju palikšanas ideju, diemžēl mēs zaudējām, man ļoti žēl par Brexit balsojuma rezultātu, bet es biju cerējis tādu maigāku pēc iespējas izstāšanos, un uh, mums šķita, ka um, apvienotā karalista pēc tam, kad tiktu parakstīts EZ e uh, līgums, mēs paliktu muitas savienībā, bet Freunda kunga informācija gribētu tikai norādīt, ka, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tā nebūs premjere Meija. Uh, savā uzrunā teica, ka apvienotā karaliste tagad tieši šo smago Brexit uh, pilnīgo ceļu un neplāno nepievienoties EFTA, ne arī palikt EZ. Man būtu divi jautājumi. Vai Norvēģija būtu pozitīvi vērtējis to, ka apvienotā karalista būtu e- Eiropas ekonomikas zonā un pievienojusies brīvās tirzniecības nolīgumam, jo ir zināmi, uh, zināmas idejas, uh, ka Norvēģija it kā esot bijis bail, ka apvienotā karalista izmantos savu uh, Eiropas ekonomiskās zonas veto attiecībā uz jautājumiem EZ. Trīs um, tīri starpvaldību pasākums, ja veto uh, tiek pārmēr bieži izmantots, tas uh, kaitē stabilitātei trijās uh, ekonomiskas zonas valstīs, kas nav ES dalībvalsts. Tālāk par pārvietošanās brīvību. Eiropas Savienības puses pārstāvi vienmēr teikšu, ka četras pamatbrīvības par tām nekāda diskusija nebūs. Es esmu konsultējies ar juristiem un es uzskatu, ka 112. pāns Eiropas ekonomiskās zonas nolīgumā būtu ļāvis apvienotajai karalistei vienpusēji uh, uzturēt un noteikt uh, migrantu plūsmas, kas ien, ierodas mūsu valstī no Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Vai jums šķiet, ka tā var darīt? Un ja šāda iespēja ir, kādēļ Britu valdība un Eiropas Savienības 27 atlikušās dalībvalsts nepētīja papildus šo iespēju tālāk? Paldies! Paldies liberāļu Aldes grupas vārdā Etu kungs, kas ir arī referents šajā jautājumā. Paita kungs. Liels paldies, prieks uh, jūs redzēt, uh, jo um, šobrīd ir svarīgs brīdis. Rītdien tiks uh, balsots par AFET NV kopēju ziņojumu par Ārktiku. Man būtu divi jautājumi. Jūs pavisam īsi atsaucāties uz attiecībām ar Krieviju, bet situācija tāda, ka pēdējo dažu gadu gaitā Krievija ir visai lielā mērā uh, stiprinājusi savu militāro klātbūtni Krievijas Arktikas daļā un pēdējo 15-20 gadu gadījumā uh, laikā tur situācija bija nedaudz cita. Gribētu jautāt, kādēļ jums šķiet, ka viņi stiprina savu militāro klātbūtni Arktikā, kāds ir viņu nolūks un mērķis? Otrs jautājums. Ķīna, Indija un vēl dažas visai tālas uh, valstis šķiet aizvien lielākā mērā ir ieinteresētas lietu attīstībā Arktikā. Tādēļ gribētu jautāt, kā jūtas Norvēģija un jūsu kaimiņi saistībā ar Ķīnas vai Indijas vai citu šo lielo valstu pastiprināto interesi. Un kā jums šķiet, kāda ietekme tam varētu būt uh, gaidām arī attiecībā uz Arktisko, Arktikas padomi? Uh, tīri kā novērotājiem un kopumā attiecībā uz teritoriju, tātad saistībā ar šīm lielajām valstīm, kas nav gluži no attiecīgā reģiona. Paldies! Paldies! Zaļo EFA grupas vārdā Valjēro kundze lūdzu. Liels paldies! Izmantošu iespēju izteikties Zviedru valodā runājot ar mūsu Norvēģijas kaimiņu, nu, parasti mēs saprotamies savā starpā, tad, nu, šķiet, ka tā būtu labāk. Iepriekš jūs norādījāt, ka mm, situācija attīstās ātri, Arktikas reģionā viss attīstās vēl ātrāk, un jā, pilnīgi taisnība. Globālā sasilšana Arktikas reģionā mm, notiek progresē ātrāk nekā citviet, jo vismaz temperatūra pieaugums ir lielāks. Un tādēļ situācija attīstās tā, kā tā attīstās arī Arktikā, kur um, pēkšņi ir pieeja minerālu, um, tātad minerāliem ir zvejas iespējas, kas uh, iepriekš nebija pieejamas. Un, um, jā, uh, jāsaka, šobrīd ir papildus darbības iespējas attiecīgajā reģionā, bet tas nav īsti pozitīvi, jo, ja mēs paraugāmies uz uh, naftas un gāzes ieguvi Arktikā, tad tas patiesībā ir iemesls, kādēļ vispār notiek globālā sasilšana, un tagad, pateicoties globālajai sasilšanai, tā vēl tikai pātrināsies. Pagājušajā gadā Norvēģija apstiprināja desmit papildus licences uh, fosilā kurināmā ieguvēja Arktikā, un es to vērtēju ļoti kritiski no savas puses, un es patiešām ceru, ka jūs neiesiet tālāk šo ceļu. Jo galu galā nafta un gāze ir tās, kas rada problēmas, nevis otrādi pati labākā nafta, kas ir, ir tā nafta, kas paliek uh, zemes dzīvēs. Tādēļ es gribētu jautāt, kādi ir jūsu plāni, kā plānojat rīkoties attiecībā uz uh, fosilo kurināmo ieguvi Arktikā? Paldies! Paldies! Visu grupu pārstāvi, kas gribēja izteikties, to ir uh, darījuši, un uh, ministra kungs ir vēl trīs kolēģi, kas gribētu izteikties, ja drīkst. Viņiem dosim katram pa minūtei, tad slēdzam runātāju sarakstu, un tad jums būs iespēja vienā piegājienā atbildēt visiem. Vēl trīs kolēģi grib izteikties, lūdzu iekļauties vienā minūtē. Vispirms vicepriekšsēdētājam mūsu grupas Vistensena kungs lūdzu. Paldies, jā. Mm, prieks, ka esat ieradies, nu, izteikšos angliski, jūs runājāt par bailēm no protekcionismu, un es jums varu pievienoties, jā, zināmi jautājumi, kas rada šādas bažas, bet vai Norvēģija varētu veikt papildus brīvo tirzniecību ar Eiropas Savienību? Lielākajā daļā vienotās tirgus mēs sadarbojamies, bet ir no dāņu skatu punktu raugoties attiecībās lauksaimniecību. Mēs gribētu, lai Norvēģija tomēr padomā par, arī par nodokļu jautājumiem un divpusējām sadarbības iespējām ar Eiropas Savienību. Mums būtu prieks, ja jūs izmantot šādu iespēju un kopā ar mums cīnītos pret protekcionismu. Otrakārt par Ārktiku runājot, kā jūs zināsiet, tad Dānijai ir uh, interešu šajā jomā arī Grenlandes kontekstā um, glābšanas um, operācijas, ja nu tiešām uh, ledāji kustu, un no uh, šobrīd tur notiek visai aktīvas transporta darbības, vai jums šķiet, ka Eiropas Savienībai šeit ir jāuzņems aktīva loma, vai Arktikas valsts būs tās, kas viens pašas spēs paveikt šos pienākumus? Paldies, Bostināru kungs no sociāldemokrātiem. Liels paldies, ārlietu ministra kungs, paldies par jūsu uzrunu. Divi pavisam īsi, bet visai aktuāli jautājumi tomēr. Pirmkārt, kā jūs vērtētu Krievijas lomu Baltijas jūras kontekstā. Pagājušajā nedēļā es uh, piedalījos visai tādās trauksmainās debatēs sēde komitejā ar Zviedrijas un Somijas pārstāvjiem. Kāds ir jūsu viedoklis par situācijas attīstību Baltijas jūras reģionā un kā jūs vērtējat Krievijas lomu un kāda loma varētu būt Krievijai ļoti labi apzinoties, kāda ir jūsu valsts loma arī jaunākajā vēsturē un slēdzot uh, līgumus dažādos kontekstos. Kāds būtu jūsu padoms Eiropas Savienības Krievijas attiecību, kon attiecību kontekstā? Uh, paturot prātā, ka um, šīs attiecības uh, kļūst aizvien problemātiskākas, rada tiešām bāžas, un tā vietā, lai mēs izvairītos no nokļūšanas tādā, šādā spirālveida situācijā, kad spriedz tikai vēl palielinās. Paldies! Paldies, Fotīga kundze! Uh, drošības aizsardzības komitejas uh, vicepriekšsādātāji. Liels paldies priekšsādātāji, sveicu mūsu vidū ministra kungu. Jūs vismaz divas reizes runājāt par jūras tiesībām Arktikas kontekstā. Uh, Tomēr eh, militarizācija ir pilnīgi pretrunā jūras tiesību normām. Kāds būtu jūs padoms šajā jautājumā, ko gaidīt? Kādas ir prognozes? Un kā mums rīkoties šī fenomena sakarā? Otrakārt, vai jums ir bažas par Stratkom un uh, Krievija, Norvēģija, kāda šajā jomā ir attiecības? Un vēl, cik lielā mērā jūs esat gatavi palīdzēt nodrošināt uh, enerģētikas drošību manam reģionam? Es konkrēti nāku no Polijas. Liels paldies! Paldies, kolēģi! Jautājumu klāsts un komentāru klāsts ļoti plašs. Ministra kungs, jums tagad gandrīz 20 minūtes iespēja atbildēt pēc iespējas vairāk jautājumiem un komentāriem. Uh, Un, jā, aicinu nu, tiešām jūs pašam izvēlēties prioritātes atbildēs. Lūdzu. Thank you so much. Uh, jā, paldies. Paldies par ļoti būtiskiem jautājumiem, kas tika uzdoti visdažādākajās jomās. Varbūt es centīšos tomēr grupēt tos vairāk pa tēmām. Sākšu ar polijas deputāts eh, jautājumu par energoapgādes drošību. Tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums mums visiem. Norvēģija ir eh, ļoti prognozējams partneris attiecībā uz energoapgādes drošību. Ap 25% no dabasgāzes, kas tiek patērēta Eiropas Savienībā, nāk no Norvēģijas. Es, protams, neesmu objektīvs šajā jautājumā, tomēr, manuprāt, politiskais risks saistībā ar Norvēģijas gāzes importu ir nulle. Mēs esam gatavi arī attīstīt šo partnerību tālāk. Mēs zinām, ka dabas gāze daudzējādā ziņā ir kā tilts starp sabiedrību, kas balstīta uz fosīliem kurināmiem, un sabiedrību, kas balstās uz atjaunojumiem energoresursiem. Tāpat mēs apzināmies, ka Eiropas Savienībā e, tā ir svarīga loma energo bilancē, un ja mēs dabas gāzes e, varētu aizstāt ar oglēm, tad CO2 e, izmešu līmeņi dabas gāzē ir puse no tā, ko rada ogles. Un tas ir liels ieguldījums darbā pie Parīzes vienošanās mērķa sasniegšanas. Tas ir sasaistīts ar vēl vienu jautājumu par kontinentālo šelfu, naftu un gāzi. Gāzei ir visas tās īpašības, ko es jau pieminēju, saistībā ar energoapgādes drošību un eh, dažādošanu un zemākiem CO2 izmešiem ja tas e, aizstās fosilos kurināmos. Mūsu kontinentālā šelfa izstrāde mums ir e, visstingrākie vides ierobežojumi pasaulē, un tieši tādēļ CO2 izmeši ir vis, viena no viszemākiem pasaulē naftas un gāzes iekuvē Norvēģijā. Norvēģijas ziemeļa daļa arī parāda to, ka rūpniecības attīstība, akvakultūras attīstība, zivsainiecība var darboties kopā, miedarboties ar minerālu, naftas un gāzes ieguvi, ja tiek nosprausti visaugstākie vidas standarti, kāda ir iespējami. Un dažkārt Mēs pieprasām ne tikai labāko tehnoloģiju, bet ejam pat vēl tālāk. Tas, ka mums ir vistīrāka un bagātīga vai viena no visbagātākajiem un tīrākam okeāniem, ka mums ir piekļūt, tas ir pierādījums šai pieejai. Tad bija daudz jautājumu saistībā ar Krieviju un attiecībām ar Krieviju. tas ir skaidrs fakts, ka ziemeļos ir asimetriska situācija, runājot par robežu starp Norvēģiju un Krieviju, Kols pussalā. Tur atrodas viena no visspēcīgāko militāro spēku koncentrācijām eh, Krievijā, Murmanskā un visā Kols pussalā. Tas ir bijis tas, ar ko mums bija jāsaskaras arī augstā kara laikā Un kā viens no deputātiem norādīja, mēs esam šobrīd pieredzējuši gandrīz dubultošanos militārajā budžetā Krievijā pēdējo desmit gadu laikā. Tāpēc arī izmantojot NATO un arī Eiropas Savienību, cenšamies strādāt pie šī jautājuma. Tāpēc mums ir arī jāpaļaujas uz NATO solidaritāti un mūsu drošības politikas eh, pamats, protams, ir piektais pāns NATO. Tāpat laikā koncentrējamies uz mūsu aizsardzības spēju stiprināšanu un, ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju mūsu apkārtnē, kā es to sacīju savā ievadā, Eiropa ir tādā situācijā, kur mums ir jāuzņemas vairāk atbildības par saviem, par savu drošību nākotnē. Tāds ir mūsu viedoklis. Un tas arī sakrīt ar mūsu labākajām nacionālajām interesēm. Bet kā mēs varam turpināt šo sadarbību ziemeļos ar eh, Krieviju, un vienlaicīgi, kā jau es minēju, īstenot visus ierobežojušus pasākumus, sankcijas, kas Eiropas Savienībai ir e, pret Krieviju pieņemtas. Tas, ko Eiropas Savienība darīja, bija kā reakcija uz Krievijas veiktiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, anektējot Krīmu un destabilizējot Donbasu Mēs izvēlējāmies sankcijas, neizmantojot eksporta pasākumus vai eh, militārās sankcijas, bet tās bija reakcija uz um, Krievijas veiktiem Ukrainas robežu pārkāpumiem. Minska 1, Minska 2, eh, šīs vienošanās, protams, mums ir zināmas, Un tad, kad tiks izpildītas abas vienošanās nosacījumi, tad pamat sankciju varēs atcelt. Nu, mēs nevaram ieviest sankcijas uz pirmo situāciju pēc, pēc otrā pus, pasaules kāra, kad kāda valsts pārņem citas valsts teritoriju. Ner, mēs nevaram atcelt šādas sankcijas bez tā, ka tiek labot situāciju kādu signālu tas sūtīja. Tā kā es pilnībā atbalstu to, kādā veidā Eiropas Savienība reaģē uz šo situāciju. Tomēr tāpat laikā, kā jau es sacīju, mēs spējam cilvēciskā līmenī turpināt sadarbību ar Krieviju, sadarboties Arktikā, jo arī tas ir Krievijas interesēs turpināt šo sadarbību. Meklēšanas un glābšanas e, operācijas taču neapturēsim Barents jūrā, nē. Ne Tā, tā nav daļa no sankcijām, tāpēc tur viss ir kārtībā, turpinam sadarbību. Un cerams, nākotnē mēs arī pieredzēsim atšķirīgu attieksmi pret cilvēktiesībām, pilsonisko sabiedrību, LGBT un citu valstu robežām no Kremļa puses. Tad vēl bija jautājumi saistībā ar Brexit. Šobrīd nav lielākas skaidrības par eh, Britu valdības modus operandi pēc Terezas Meija, Britu premjeras runas. Tagad ir dažas lietas noskaidrojušās, izskatās, ka um, Lielbritānija meklēs jaunu veidu vienošanos ar Eiropas Savienību. Tad, kad eh, tiks pabeigta izstāšanās saskaņā ar 50. pantu, un tas būs, eh, tātad šis pants būs aktivēts. Tas arī kalpo kā pamats sarunām starp Eiropas Savienību Lielbritāniju, tā tad ir jāvienojas par izstāšanos, un tad sākas sarunas par brīvās saimniecības nolīgumu. Ja es pareizi sapratu no Terezes Meija runas, un arī tas, ko Deizdejas sacīja, un e, Boris Džonsons, mans kolēģis, e, nebūs mēģinājumi pievienoties muitas savienībai vai vienotam tirgumam. Nē, Lielbritānija vēlas to risināt klasiska brīvtirniecības nolīguma ietvaros. Norvēģijai šobrīd ar e, dalību EEZ mēs esam e, vienotā tirgus dalībnieki. Mums ir vienots tirgus ar apvienoto karalisti. Tāpēc daļa no tiem uh, izaicinājumiem, ar ko Eiropas Savienība saskarās, Mums būs ar to jāskaras, jārisina šie jautājumi. Tāpēc es cieši sadarbojos ar komisiju šajā jautājumā, jo ja Eiropas Savienība izstrādās brīvās tirdzniecības nolīgumu, tad mums tam būs rūpīgi jāsako līdzi, jo mēs esam tāpat laivā. Teorētiskie jautājumi par to, kā varētu būt bijis, ja nebūtu apvienotās karalistes e, vēlme meklēt iespēju slēgt brīvās sensības nolīgumu. E, Politikā es e, mācos neatbildēt uz teorētiskiem jautājumiem, es pie tā arī pieturēšos. Bet labprāt atbildēšu uz tiem, ja, ja tas būtu apvienotās karalistes interesēs. Un savam britu draugam šeit varu teikt, uh, kā esmu viensprāts, arī es būtu labprāt redzējis apvienoto karalistu paliekam Eiropas Savienībā. Mēs būtu priecājušos redzēt otro vai trešo lielāko ekonomiku, kā, nu, pēc kuras statistikas mēs skatāmies, un lielāko militāro spēku Eiropā kā daļu no Eiropas Savienības šajos trauksmēnējos laikos, kad eh, Eiropai ir jārīkojas aktīvāk, Tagad mums ir jāizmanto gaišākie prāti apvienotā karalistē un Eiropā, lai tiktu galā ar šo sarežģīto situāciju, lai ir apvienotās karalistes izstāšanos. Bet nu, tāds ir fakts. Mums, protams, ir jāciena to, ko cilvēki ir, eh, britu vēlētāji ir izlēmuši. So, um, no... Jā, nu, eh, tikko saņēmu vēl instrukcijas, eh, uz ko man jāatbild. Vēl bija jautājums par ziņojumu par Arktiku. Kā jau es to norādīju savā ievadu uzrunā, mums ziņojums liekas ļoti labs, esam ar to apmierināti. Manuprāt, arī tie kompromisi, uh, par kuriem panākt vienošanās, ir labi. Savu zviedru kolēģei vēlos sacīt, ka diemžēl mēs redzam, ka vides pārmaiņas, tīpaši saistībā ar klimata pārmaiņām, notiek divkārt ātrāk tieši Arktikā. Tas rada lielas bažas saistībā ar ledāju kušanu, ar daudzu dzīvnieku sugu biotopiem un e, iemesls mēs zinām, tas ir ļoti žēl, ka tā notiek, un nu, diemžēl tas tā ir. Un man ir liels prieks, ka gan Eiropas Savienība, gan Norvēģija tik stingri uzstāja uz pieturēšanās pie Parīzes e, vienošanās nospraustajiem mērķiem COP21. Protams, ka mēs pilnībā izpildīsim savus saistības un uh, cieši sadarbosimies ar Eiropas Savienību šajā jautājumā. Tad bija jautājums no mūsu dāņu kolēģa par brīvo tirzniecību un protekcionismu. Mēs esam tādā situācijā, ka Eiropas Savienība un Norvēģija ļoti cieši sadarbojas vienotā tirgus jautājumā. Un tad, kad mēs kļuvām par vienotā tirgus daļu 92. gadā ar EEZ nolīgumu, mēs izvēlējāmies nepiedalīties muitas savienībā. Un tas bija ļoti sarežģīts jautājums, sarežģīta situācija saistībā ar eh, dalības sarunām par iestāšanās sarunām eh, pirms 94. gada referendumu. Kā es sacīju, 10% mūsu iedzīvotājiem dzīvo aiz arktiskā loka. Un šī iedzīvotāja daļa Norvēģijas ziemeļos nodarbojas ar lauksainiecību lielā mērā. Salīdzinot ar eh, brīnišķīgā Dānijas teritoriju plakano. Mums ir lauksaimniecīskā darbība kalnos un pašos ziemeļos. Un tā ir arī daļa no mūsu stratēģijas, ka mēs vēlamies, lai cilvēki turpinātu dzīvot ziemeļos. Un kā jūs saprotat, ir vairāk iemeslu, kāpēc tas ir labi, gan videi, gan drošībai un tā tālāk. Bet man arī jāatzīst, ka eh, lauksaimniecībai ar desmit govīm valsts ziemeļos eh, Norvēģijā ir grūti eh, konkurēt ar simtiem govju, tūkstošiem govju lielām saimniecībām Dānijā. Es domāju, ka šīs ziemeļa saimniecības ir vidē draudzīgas un nevienu neapdraud. Bet mēs varam apspriest dažādas aspektus, ja nu ir kāds eh, brīnišķīgs eh, priešlikums no Eiropas Savienības par eh, mūsu zivju eksportiem, piekļuvu mūsu zivju eksportiem, nu, mēs varam apspriest šo jautājumu. Es vienkārši vēlējos uzsvērt, ka tam ir iemesls kā mēs rīkojamies, bet mēs esam uzņēmušies arī saistības caur PTO virzīties uz priekšu, tāpēc Norvēģija un Šveice un Kanāda MC10 laikā PTO pirms gada Nairobi vienojās par visu eksporta subsīdiju izbeigšanu lauksaimniecības nozarē. Tas ir, ir diezgan smagi, daudziem mūsu lauksaimniekiem, bet mēs panācām šo kompromisu īsti nesaņemot neko daudz pretī, bet lai uh, saglabātu PTO uh, eh, darba efektivitāti darbā pret protekcionismu. Un, diemžēl mums ir daudzās jomās viļļa lauži vajadzīgi protekcionismā un arī citur. Tā diemžēl ir. Jā, paldies, ministra kungs, par uzrunu mūsu afet komitejā. Paldies, ka atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem. Tā bija ļoti noderīga saruna, kas mums bija tieši pirms balsojuma par aktuālu ziņojumu rītdien kopīgā sanāksmē ar NV komiteju. Pirms saku jums paldies, ļaujiet man apsveikt jūs un jūsu valsti. Nedēļas nogalē, kolēģi, man bija laiks izlasīt tikko publicēto demokrātijas indeksu. Es nezinu, vai visi zin, kas tas ir. Demokrātijas indeks ir britu ekonomista, ekonomistu pētnieciskās struktūras publicētais pētījums par demokrātijas līmenī 167 pasaules valstīs. Vācijā bija 12 vai 13 vieta. Bronzas medaļa savukārt bija Zviedrijai. Otrā vieta sudraba medaļa Islandai, bet kārtējo reizi Norvēģija tika novērtēta kā labākā demokrātija ar augstākiem standartiem pasaulē. Apsveicam, mums prieks par tādu labu kaimiņu. Novēlu visu to labāko, pavadot laiku šeit Eiropā. Turpināsim šīs labās attiecības, kas mums ir starp Eiropas Savienību un Norvēģiju. Thank you. Severā. Uh, Tā. Mm, saskaramies ar nelielu laika spiedienu. Ķeramies pie 5, 6, 7 jautājuma Rietumu Balkāni. Mums ir ziņojumi par Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, eh, Maķedoniju un Melnkalni. Katrai valstī 20 minūtes atvēlēts, tāpēc uh, ķeramies klāt pie vispirms Albānijas ziņojuma, dodu vārdu Fleckensteina kungam, kurš eh, runās par grozījumiem, kompromisiem, un pēc tam īs brīdis jautājumiem atbildēm. Lūdzu, Fleckensteina kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Turpināšu vācu valodā. Lielas paldies uh, visiem, kas eh, piedalījās pirmajā viedokļa apmaiņā par eh, šo ziņojumu, kas notika novembrī. Paldies arī tiem, kas iesniedza grozījumus. 231 eh, grozījums ir iesniegts, un mēs priecājamies arī par to, ka attiecībā šiem 18 kompromisa grozījumiem mums ir izdevies iekļaut gandrīz visu viedokļus. Un tad, tad tiem piekrīt gan referents, gan arī ānu referenti. Tieši tāpēc vēlos pateikties arī ānu referentiem par ļoti labo sadarbību. Tāpat domāju, ka ziņojums ir vēl spēcīgāks, ja referents var norādīt, ka um, politiskās grupas piekrīt Albānijas tālākajam ceļam attiecībā uz reformām un uh, Uh, uz virzību uz Eiropas Savienību. Ir pilnīgi skaidrs, ka Albānija izpilda visas galvenās prioritātes. Tāpat arī ziņamā ir norādīts, ka vajadzētu uzsākt iestāšanās sarunas uh, tad, kad uh, būs paveikt pirmie soļi tieslietu reformā. Tieslietu reforma, protams, ir ilgstošs process, to mēs visi zinām. Un tāpat šīs reformas būs arī jāstiep, jāturpina iestāšanās sarunu laikā. Uh, Vissvarīgākais šeit būtu pārbaužu process. Ir jānodrošina, lai šīs reformas būtu ticamas un arī efektīvas. Novembrī mēs runājām par to, ka Albānijas konstitucionālā tiesa pēc Venēcijas komisijas pozitīvas sprieduma apstiprina likuma atbilstību konstitūcijai, un līdz ar to šeit vairs nav nekādu šķēršļu. Uh, 2016. gadā sākās tieslietu reforma īstenošana, kas ir arī pamats pārbaužu uh, procedūrām, un tam, tam tiek pakļauti visi tiesneši. Šeit nav runa tikai par valdības sasniegumu, te ir runa par uh, opozīcijas iesaistīšanu, kas uh, kopā ir ļāvuši pieņemt vajadzīgos likumus parlamentā. Uh, Tāpat arī ir jādomā par publiskās administrācijas eh, reformām. Dažas no šīm reformām iespējams virzās uz priekšu lēnāk, nekā mēs eh, gribētu un jo īpaši šeit vajadzētu pieminēt cīņu pret organizēto noziedzību. Šeit varbūt vēl netiek darīts pietiekami daudz. Tāpat pastāv arī progress, domājot par pretkorupcijas likumiem, un vajadzētu arī stiprināt tiesību aktus par mm, nediskriminēšanu un minoritāšu aizsardzību. Uh, Tomēr eh, ziņojumā tiek arī konstatēts, ka Eiropas parlaments un ārlietu komitejas sagaida no Albānijas, lai tiktu pabeigtas eh, tieslietu reformas. Šeit nav runa tikai par kaut kādiem īpašiem notikumiem vai īpašiem veiksmes stāstiem, bet gan par ilgstošu cīņu pret organizēto nosiedzību. Šeit nav runa tikai par izmeklēšanu policijā, te ir runa arī par uh, noziegumu uh, tiesāšanu līdz pat uh, galīgiem spriedumam. Un, protams, ka mēs vēlamies arī, lai tālāk tiktu stiprināti pretkorupcijas likumi un ar tiem saistīt tās iestādes. Cik daudz laika man ir atvēlēts? Nu, tagad jūs man nočiepāt desmit sekundes, bet nu mēģināšu pabeigt savu stāšanos. Tātad. Tā, Uh, administrācijas reformas turpināšana ir svarīga, un tāpat arī jānodrošina sadarbība ar pilsonisko sabiedrību, lai stiprinātu minoritāšu tiesības. Uh, Ņemot vērā to, ka sadarbība ir bijusi visnotaļ konstruktīva, es varu nodrošināt, lai šis ziņojums būtu detalizētāks. Tātad izglītības, vides aizsardzība, ombuda stiprināšana, vienlīdzības politika un tāpat arī politiskā stabilitāte e, tiek sagaidīti no Albānijas, tāpat kā arī no pārējā Balkāna reģiona. Uh, Es eh, ceru, ka jums ir bijusi iespēja iepazīties ar kompromisiem. Vēlreiz liels paldies ēnu referentiem. Uzskatu, ka šis ziņojums ir izdevies visnotaļ labs. Vēlreiz paldies visiem par sadarbību. Liels paldies referentam. Mums ir 20 minūtes šim atzinuma projektam, tātad pusotra minūte ēnu referentiem, un ja būs laiks, tad pārējie kolēģi arī varēs izteikties. Pirmais - Kukana kungs. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī Flekenšteina kungām par līdzsvaroto ziņojumu par labo sadarbību. Es atbalstu kompromisa grozījumus, jo tie atbilst uh, galvenajai ziņojuma idejai. Man ir pāris komentāru. Atbalstu tālāko Albānijas integrācijas procesu. Uzskatu, ka vajadzētu atzīt progresu, ko šī valsts ir panākusi. Mums vajadzētu nosūtīt uh, uzmundrinājumu signālus tālāko reformu īstenošanai Proti, jo īpaši ir jādomā par tieslietu reformu un ir jāstrādā arī pie dažādām prioritātēm. Tāpat arī vajadzētu aicināt Alavānijas politiķus pātrināt gatavošanos tuvākajām vispārējām vēlēšanām. Vajadzētu īstenot rekomendācijas un domāt par to, ka vairākie tiesību akti vēl ir vienā pieņemti parlamentā. Uh, Vēl ar vienu ir daudz darāmā arī citās jomās, jo īpaši ir runa par korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanu. Tāpat arī ir jācīnās pret narkotiku kultivēšanu un tirzniecību. Es vēlētos arī runāt par plašsaziņas līdzekļu brīvību, un ir jādomā arī par vairākām vides problēmām valstī. Uzskatu, ka vajadzētu stiprināt Albānijas lomu reģionālajā sadarbībā. Pēdējā piezīme. Mēs redzam, ka minoritāšu tiesības un minoritātes netiek uh, pietiekami aizsargātas. Es brīnos, ka šis teikums ir iekļauts, jo šis jautājums nekad nav bijis īpaši problemātisks, pat tad, kad uh, par šo failu bija atbildīgs Nikos Kuntis, uh, mans draugs no Grīķijas. Paldies Edvardam Kukanām un tagad Čārls Stanoks. Paldies! EKR grupa arī apsveic Lakensteina kungu par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti līdzsvarotu ziņojumu. Protams, ka Albānija kā kandidāta valsts turpina savus uh, centienus, lai veiktu vajadzīgās reformas un strādātu pie dažādām sadaļām, kas ir vajadzīgas, lai akceptētu Eiropas Savienības akī. Tātad uh, tieslietas, cīņa pret organizēto noziedzību un piekritīšu arī Edvardam Kukanam, ka tā ir milzīga problēma un rada ļoti daudz bāžu sabiedrībā. Nu, te ir runa par tādu reģionālu problēmu. Šī problēma neatiecas tikai uz Albāniju vai Rietumbalkāniju. Es eh, priecājos arī par to, ka drīz tiks eh, pieņemti grozījumi vēlēšanu likumā Albānijas parlamentā. Mani uztrauc kāds punkts, kur ir teikts, ka Albāņi arvien vairāk iesniedz patvērumu pieprasījumus Eiropas Savienības dalību valstīs. Šis jautājums noteikti būtu jāatrisina, ņemot vērā to, ka uh, patvērumu pieprasījumu no Eiropas Savienības uh, kandidātu valstīm ir uh, visnotaļ īpatnēja problēma. Vajadzētu paskatīties, vai šīs valstis ievēro tiesiskuma principus un Kopenhāgenes kritērijus. Mani uztrauc arī jautājums par Albānijas džihādistiem un kādus pasākumus mēs ieviesīsim, jo īpaši, ja mēs eh, eh, ņemam vērā pašreizējo situāciju, kur islāmiskās valsts grupējums iespējams tiks pat iznīcināts. Vismaz tāda ir Trumpa solījumi. Ir jāpaskatās, vai šie džihādisti neatgriezīsies, un tāpat arī ir jāsako līdzi, lai netiktu veikti noziegumi pret cilvēci tuvējos austrumos. Tagad Aldis vārdā Kuķučuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt Lekenšteina kungu, viņš ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu. kompromisa grozījumos ir atzīts Albānijā panāktais progress pēdējā gada laikā. Iekšlietu politikā Albānija ir daudz ko izdarījusi, lai sasniegtu kritērijus. Ir pieņemtas piecas galvenās prioritātes un tāpat arī tiek domāts par reformām tieslietu jomā. Tieši tāpēc komisija var rekomendēt eh, iestāšanās sarunu atklāšanu ar Albāniju, un tam vajadzētu notikt pēc vēlēšanām valstī. Es priecājos, ka Flekensteina kungs un arī pārējie piekrīt eh, šiem grozījumiem. Pašlaik ir pienācis īstais laiks Albāņiem uzsākt šo procesu. Protams, ka izaicinājumu vēl ir daudz, Un grozījumos ir tiek runāts, piemēram, par 2017. gada parlamenta vēlēšanām. Mēs domājam par to, ka valstī vajadzētu atsākt šīs iestāšanās sarunas. Albāņiem ir svarīgi nodrošināt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, lai mēs varētu pabeigt tālākas reformas. Uzskatu, ka uz to arī tiek liekts uzsvers šajā ziņojumā. Es iesniedzu grūzījumu, kuras runāja par to, ka Albānijas varas iestādēm vajadzētu veicināt to, lai Albāņu pilsoņi, kas um, dzīvo ārvalstīs, varētu balsot Albānijas vēlēšanās. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo grozījumu rītdienas balsojumā. Noslēgumā šie grozījumi, protams, uzsver izaicinājumus, ar ko Albānija saskaras, un tiek runāts arī par pozitīvo, ko valdība ir sasniegusi. Bet, protams, ka vajadzētu nodrošināt vēl vairāk, lai visas minoritātes tiktu respektētas un nodrošināta to iekļaušana. Paldies tagad go NKL vārdā. Zakuravas kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φλεγκεστάιν, οι συμβαστικές τροπολογίες... Paldies, priekšsēdētāji. Flekenšteina kungs. Kompromisa grozījuma aptver lielāko daļu no svarīgākajiem punktiem ziņojumā. Es gribētu īpaši runāt par diviem svarīgiem iestāšanās kritērijiem, kas Eiropas Savienībā ir jāgarantē. Attiecībās ar trešajām valstīm vajadzētu ņemt vērā vairākas lietas, proti vajadzētu nodrošināt labas kaimiņa tiecības un minoritāšu tiesību aizsardzību. Kā jau jūs norādījāt savā ziņojumā, Albānijai vajadzētu parādīt, ka tā atbalsta visas minoritātes. Piemēram, gribētu šeit pieminēt Romus. Tāpat Albānijai vajadzētu domāt arī par minoritāšu tiesisko statusu, jo īpaši šeit gribētu runāt par minoritāšu reliģiskajām tiesībām. Nevēlos atkārtot to, ko jau pieminēja vairāki kolēģi, bet vēlētos norādīt, ka mums vajadzētu aicināt Albānijas varas iestādes atzīt minoritāšu tiesības uz reliģiju. Pēdējais, ko es vēlējos uzsvērt. Jūs runājāt par progresu, kas ir panākts kaimiņa tiecībās. Kompromisa grozījums numur 18 par to runā. Taču es domāju, ka jūs varbūt zināsiet, ka nesen ir izteikti komentāri. Tātad tas ir um, Albānijas premjers un arī vairākas citas personas, kas ir izteikušies par Grieķiju. Zaļie, Nesaričkungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs arī vēlētos apsveikt Fleckensteinu kungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Mēs priecāmies par to, kā viņš eh, tika galā ar šo dosie. Jau sagatavotais ziņojuma projekts bija ļoti labs un eh, kompromisa grozījumi ir, manuprāt, izcili. Zaļo grupa tos visus atbalsta. Man ir daži punkti par saturu. Mēs vēlētos uzsvert eh, šo 168. grozījumu, kur ir runa par uh, asins atriebību, kas ir vēl ar vienu plaši izplatīta prakse. Situācija ir visnotaļ smaga ļoti mm, daudzām ģimenēm, tā skaitā tiek ietekmētas arī bērnu tiesības eh, uz dzīvi un uz atbalstošu izglītību. Es gribētu pateikties kolēģiem, jo īpaši Kukana kungam, eh, attiecībā uz to, ko viņi ir teikuši par mm, hidroelektrostāciju un tā tālāk. Kopumā mēs varētu atbalstīt 16. grozījumu, taču es gribētu arī uzsvērt, ka no 71 ieplānotās hidroelektrostacijas 404 atrodās īpaši aizsargājumās teritorijās. Albānijas varas iestādēm noteikti par to vajadzētu domāt vairāk. Ir ļoti labi, ka ir izveidot šis nacionālais parks, taču Vajadzētu paskatīties, kāda ir šī situācija. Mums vajadzētu aizsargāt ne tikai šo reģionu, bet visu upi. Lielas paldies! Četri cilvēki vēl vēlas izteikties. Ja visi uh, runās neilgāk par vienu minūti, tad uh, var dot visiem vārdu. Šuicas kundze. Paldies, pavisam īsi priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Lekenšteina kungam par šo ziņojumu, jo īpaši par kompromisa grozījumiem. Uh, Mēs redzam, ka ir panāks progress visās piecās svarīgākajās jomās, taču īsi gribētu runāt par um, vidas aizsardzību. Šeit saskatām problēmas. Mēs redzam, ka šīs problēmas attiecas ne tikai uz ūdens resursiem, bet arī uz uh, Adrijas jūru, kur um, ir robeža ar Horvātiju. Uzskatām, ka reģionālā sadarbība ir laba, kaimiņattiecības kopumā arī ir labas, taču es vēlētos norādīt, ka mēneša sākumā ir paredzēta um, Adrijas trīspūšu tikšanās, kur tiksies uh, Horvātija, Albānija un Melkāne. Mēs uh, uzskatām, ka šeit mums ir uh, kopīgas intereses Adrijas, Jonijas uh, lielceļš un tāpat arī gāzes vats. Paldies, Bostināro kungs. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšādātāji. Pavisam īsi. Veids, kā um, šī valsts tiek attainota šajā parlamentā, norāda, ka daži no mums ir bijuši netaisnīgi. Pirmkārt, vai Albānija ir panākusi progresu pēdējo gadu laikā? Jā, un viņi ir daudz paveikuši visās svarīgākajās jomās. Vai Albānija spēlē šeit pozitīvu reģionālo lomu. Jā, viņi to dara, un to arī vajadzētu uzsvērt. Vai ir uh, abu pušu atbalsts ļoti svarīgiem tiesību aktiem? Jā, Tirāna ir to panākusi, un tieši tāpēc viņus vajadzētu uz, iedrošināt darboties un turpināt šo progresu. Un vislabākais uzmundrinājums noteikti būs sarunu at, atvēršana. Protams, ka vēl ir jāņem vērā vairākas problēmas, bet mēs nedrīkstam kavēt šo progresu. Paldies! Tev karus kundze no IKR e grupas. Paldies, priekšādātāji! Man kā ainu referentē varbūt pienāks vairāk par vienu minūti, bet, nu, uh, lai būtu kā būtu. όντως την έκθεση είναι πάρα πολύ καλά και η έκθεση είναι σωστά δομημένη, αλλά πιο πολύ εκφράζουν ευσεβείς. Ziņojums ir ļoti labs. Domāju, ka šis ziņojums ļoti labi attaino realitāti. Protams, ka uh, korupcija un organizētā noziedzība ir uh, vēl ar vienu ļoti lielas problēmas Albānijā. Un uh, šī noziedzība pat saistās ar valsts administrāciju. Tātad nevaram teikt, ka situācija visur ir apmierinoša. Attiecībā uz minoritātēm esmu viesojusies pie grieķu minoritātes šajā valstī, un es nevarētu šo situāciju aprakstīt pat vienas stundas laikā, kur nu vienas minūtes laikā. Uh, Vēl ar vienu ir dažādi pārkāpumi attiecībā uz eh, grieķiem, kas dzīvo Albānijā. Piemēram, pastāv atšķirības eh, vēlēšanu likumos. Eh, Grieķi, piemēram, nevar kandidēt vēlēšanās Albānijā. Tāpat tiek pārkāptas tiesības uz izglītību. Ir svarīgi arī norādīt, ka uh, šo jautājumu vajadzētu risināt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un pēdējais uz vienu minūti - Epitidējos kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos pateikties Lekenšteina kungam, kurš ir ļoti labi sagatavojis šo ziņojumu. Viņš izsakās par progresu, kādu Albānija ir panākusi jomās, eh, kur uh, vēl vajadzētu nodrošināt uzraudzību un aicināt um, nodrošināt tālāku progresu, ja mēs vēlamies uzsākt iestāšanās sarunas ar šo valsti. Nevēlos atkārtot komentārus, ko tikko izteica divi iepriekšējie runātāji. Gribētu, uh, protams, atbalstīt to, kas tika teikts attiecībā uz uh, Grieķijas, uz Grieķu minoritāti. Uh, Es vēlētos tomēr norādīt, ka Albānija Rietumu Balkānos ir vienīgā valsts, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā un kurai ir teritoriāls prasības tās kaimiņu valstīs. Ļoti bieži mēs pieredzam, kā Grieķijā tiek pārkāpti eh, kaimiņu attiecību līgumi, kāda ir noslēgta ar Albāniju. Mums vajadzētu risināt šos jautājumus pirms mēs uzsāksim iestāšanās sarunas. Pretējā gadījumā mums būs tāda pati situācija kā ar Turciju, kur turpinās sarunas, bet rezultātu nav. Paldies! Lekenšteina kungs, vai jūs vēlaties pavisam īsi vēl izteikt kādu komentāru? Paldies, priekšādātāji. Gribu uh, runāt par trīs lietām, lai ietaupītu laiku. Pirmkārt, ja es saprotu, ka ne visi grieķu kolēģi, jo tie. Tātad ne visi man var piekrist, tāpēc, ka es nerunāju par konkrētu minoritāšu tiesībām. Es eh, gatavoju šo jautājumu vispārīgākā veidā. Uzskatu, ka šie punkti attiecas uz visām minoritātēm, tātad šeit ir vajadzīgi uzlabojumi. Otrakārt, vidas aizsardzība ir ļoti svarīga, taču uh, Mums vajadzētu padomāt, cik daudz mēs varam iejaukties Albānijas eh, iekšējās lietās. Mēs varam iejaukties tikai tad, ja ir runa par mm, Eiropas ceļa pavēršanu Albānijai. Un tāpat gribu piekrist arī kolēģim, ka pašlaik šajā jomā politika Albānijā nav visnotaļ pozitīva. Pēdējais punkts par izglītības sistēmas reformēšanu. Pirmkārtām ir jānodrošina profesionāls perspektīvas jauniešiem. Nākotnē šis jautājums ir svarīgs, jo patiešām patvērumu pieteikumu skaits ir pieaudzis. Un tas norāda, ka šajā valstī vajadzētu vairāk strādāt jauniešu labā. Un šeit varbūt mums ir jānodrošina atbalsts Albānijai. Paldies! konkrēti jautājumi DG ģenerāldirektorāta tātad pārstāvjiem netika uzdot tādēļ, jā, man nešķiet, ka būtu nepieciešams dot viņam iespēju izteikties. Šķiet, ka tā, labi, kolēģi atgādinu, ka balsojums izskatīs rītdien no rīta, 30, balsojums notiks rītdien no rīta, 31. janvārī. Paldies visiem! Pāriem pie nākamā punkta darba kārtībā. Sastais punkts. Ziņojums par komisijas 2016. gada ziņojumu par Bosniju Hercegovinu. Tā ir otrreizējā izskatīšana, un man prieks dot vārdu referentam Kristian Dan Prēda. Lūdzu. Prēdes kungs, trīs ar pus minūtes, tieši tāpat kā Fleckensteina kungam. Trois minūtes. Ah! Ah, j'avais compris. Ah, bon, merci infiniment. Lielas paldies. Liels paldies visiem kolēģiem par izrādīto interesi šī gada laikā. Esam saņēmuši 288 grozījumus. Mēģināju um, nodrošināt, lai uh, šie uh, kompromisa grozījumi būtu pēc iespējas aptverošāki. Un uh, Galvenā ziņa, ko saņēmu no jūsu grozījumiem, ir tā, ka mēs atbalstam Bosniju Hercegovinu tās ceļā uz Eiropas Savienību. Tātad tas attiecas arī uz komisijas teikto par reformām, un mēs mēģinām viņus iedrošināt virzīties uz priekšu. Protams, ka būs vajadzīga sadarbība ar varas iestādēm, lai mm, īstenotu un harmonizētu reformas un reformu plānus. Otrajā kompromisā mēs runājam arī par institucionālajām reformām un nožēlojam to, ka ļoti bieži pastāv eh, politiskas un etniskas viedokļu atšķirības, kas negatīvi ietekmē reformu procesu. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt vienprātību pār Eiropas integrāciju un virzīties uz priekšu tiesiskuma, korupcijas apkarošanas, tiesu sistēmas reformu un publiskās administrācijas reformu jautājumos. Attiecībā uz institucionālajām reformām mēs arī uzsveram to, un tas noteikti nebūs nekāds pārsteigums nevienam, ka uh, Bosnija un Hercegovina arvien uh, vairāk virzās uz priekšu un nodrošina labāku uh, savas tautas demokrātisko pārstāvību. Tātad mēs mēģinam arī dot dažādus stimulus publisko administrāt, pilsētas administrācijas reformu veikšanā, tad te būtu runa par decentralizāciju, par leģitīmu pamatojumu tālākajām reformām. Un ir skaidrs, ka tas rada emocijas eh, Bosnijā un Hercegovinā. Pagājušajā nedēļā biju šajā valstī, lai diskutētu ar atbildīgajām amatpersonām. Man ir jāsaka, ka Pagājušajā nedēļā Sarajevā runājām arī ar Bosnijas un Hercegovinas eh, parlamentāro pārstāvību, un ir skaidrs, ka šis jautājums ir visnotaļ a, eh, sāsināts. Tātad te ir runa par asociācijas noteikumu pieņemšanu, kas varētu notikt pēc 18 mēnešiem. Uzskatu, ka tas ir apkaunojams. Un patiešām žēl, ka tas nav ticis darīts eh, Bosnijas parlamentārā asamblējā. Ir patiešām žēl, ka mēs neesam šo komiteju asociāciju vēl izveidojuši. Un tieši tāpēc mums vajadzētu nosūtīt ultimātu. Mums ir jānodrošina palīdzības sniegšana Bosnijai Hercegovinai. Patiešām žēl, ka uh, šī tikšanās netiek organizēta un tiek likti dažādi šķieši šīs eh, tikšanās organizēšanai. Tāpat arī gribētu pieminēt 20. kompromisu, kur ir runa par vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļiem. Šis jautājums mums vēl ar vien ir ļoti uztraucošs. Tas attiecas arī uz citām valstīm šajā reģionā. Mēs pagājušajā dēļ runājām ar Bosnijas kolēģiem par šo jautājumu un uzskatām, ka vajadzētu ļaut presei neatkarīgi veikt savu darbu bez jebkāda, um, bez jebkādas politiskās ietekmes. Paldies, priekšsēdētāji! Merci! Paldies! E, precīzi ievērojāt laiku. Lieliski, un tagad vārds Pitula kungam, kas ir delegācijas vadītājs Bosnijas Hercegovinas sadarbībā. Paldies! Sākumā gribētu apsveikt Prēdas kungu par mūsu lielisko sadarbību saistībā ar šo rezolūciju, jo situācija Bosnijā, Hercegovinā un tas sarežģītākais jautājums ir, kā tieši attīstīt attiecības ar šo valsti. Tādēļ jāsaka, šī rezolūcija ir iespēja mums noskaidrot, kāda ir reālā situācija Bosnijā, Hercegovinā. saistībā ar Bosniju Hercegovinu ir jārisina daudz ar drošību saistīti izaicinājumi, bet uh, šajās valstīs uh, pretrunīga situācija um, ir saistībā ar iekšējās politikas jautājumiem. Un Bosnijai Hercegovinai ir zināmas saistības pret Eiropu, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, bet jebkādas, uh, jebkādi soļi uh, ceļā uz um, integrāciju Eiropā būtu saistīti ar pamatīgām reformām. Ja kāda nākotnes risinājumi, tiem jābūt balstītiem uz vienprātības iekšienē, tos nedrīkst uzspiest no ārpasaules. Tomēr jāņem vērā, ka pilnīgi visām tātad vēlētāju tiesības pārstāvošajām pusēm tas ir vienlīdzīgi jāņem vērā. Jāņem vērā arī minoritātes. Un ir arī visai daudz uh, faktoru saistībā ar ārpolitiku, kas ietekmē situāciju Bosnijā, Hercegovinā. Bet tas pamatjautājums ir sekojuši, kādu pozīcija būs jaunajai ASV administrācijai pret Rietumu Balkāniem. Un arī tas ir svarīgs jautājums. Paldies! Liels paldies! Labi, kolēģi, tagad pārējiem pie grupu pārstāvjiem. Šveice kundze lūdzu. Nē, šķiet, ka nē. Ēnu referents sākumā. Tāpat Dākis kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το... Liels paldies priekšsādātāji. Gribētu pateikties referentam, kam ir izdevies ņemt vērā arī mūsu iesniegtos grozījumus. Tie ir iestrādāti kompromisi. Jo īpaši svarīgi tas ir saistībā ar sociālo dimensiju. Tā ir patiešām svarīgs elements un līdz šim tai nav pievērsta pietiekami liela uzmanība attiecībā uz Bosnijas Hercegovinas vēlmu pievienoties Eiropas Savienībai. Ir svarīgi nejaukt šo situāciju un uh, jau tagad sarežģīto situāciju nepadarīt vēl neskaidrāku. Tādēļ, kolēģi, No savas puses gribētu norādīt, ka vēlētāju pieminēšana, kas ir otrajā grozījumā, ir tiešām ļoti svarīga. Man būtu sēkojošs jautājums, tas ir jautājums, kas rada bažas visai mūsu politiskajai grupai. Un, manuprāt, parlamentam kopumā vajadzētu uz to pienācīgi koncentrēties. Un tas ir, lai Eiropa cilvēkties, Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedums, kas ir norādījis, ka ir jābūt pilnīgai tiesību vienlīdzībai neatkarīgi no etniskās izcelsmes, ka tas ir jāievēro, un ir svarīgi, lai mm, šis princips tiktu atbalstīts un pilnībā īstenots Bosnijā un Hercegovinā. Es personīgi uzskatu, ka mums šo jautājumu vajadzētu vēlreiz īpaši uzsvērt, uz to uzstāt un pārliecināties, ka mūsu sākotnēji iesniegtais 77. grozījums un mans 32. grozījuma priekšlikums tiktu iekļaut tekstā, norādot, ka tiek aizstāvēts pilnīgi visu valsts iedzīvotāju tiesības, neskatoties uz to izcelsmi. Tas ir jautājums, kas manai politiskajai grupai ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Zaļo vārdā Sākumā Alde vārdā Rādas kungs lūdzu. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem klubu. Liels paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties Prēdas kungam un ēnu referentiem par lieliski paveikto darbu. Manuprāt, ziņojums ļoti labi atspoguļo esošo situāciju un problēmas, ar ko jāskars Bosnijai un Hercegovinai. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka ir ļoti daudz vēl neatrisināti jautājumi un Bosnijai Hercegovinai problēma netrūkst. Jautājums par to, kā tiks īstenotas plānotās reformas, eh, kā arī koordinācijas mehānisms, kā tieši tas darbosies un kādā veidā šī asimetriskā valsts turpinās funkcionēt veiksmīgi nākotnē. Mēs runājam par to, ka nepieciešams institucionālās reformas, tajā pašā laikā jāsaka, situācija ir atšķirīga. Bosnija Hercegovina ir uh, atkarīga no starptautiskiem nolīgumiem, tajā skaitā arī attiecībā uz konstitūciju, un ASV un Krievija ir tās, kas ir atbildīgas par šo vienošanos, par līgumu. Tādēļ nevisai grūti prognozēt, kas notiks nākotnē. Un tie ir jautājumi, uz ko rezolūcijā nav sniegts atbildes. Situācija smaga. Daļa no Bosnijas Hercegovinas pastāvīgi ap, apšauba valsts stabilitāti, ilgtspējību. Uh, tā ir um, gal galā Eiropa, un tādēļ Eiropas parlamentam un Eiropas iestādēm tīri dēļ šīs ārējās ietekmes un neskaidrības vajadzētu lielākā mērā pievērsties šai teritorijai. Tātad Bosnijas uh, Hercegovinas teritorija, tāpat arī Balkāniem kopumā. Paldies, Nazariča kungs, zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā tagad izteikšos uh, Ivo Šotes, uh, sava kolēģa. Uh, vārdā viņš um, atvainojās, ka, ne, ka viņam ir jāuztur Slovenijā, viņš nevar būt klāt. Tādēļ uh, paudīšu viņa nostāju. Sākumā paldies Prēdes kungam un ānu referentiem par smago darbu un lielisko sadarbību. Bosnija Hercegovina ir valsts, kam ir ļoti daudz problēmu - korupcija, organizētā noziedzība, ieroču kontrabanda, izpausmes brīvība, smaga ekonomiskā situācija valstī. Tā rezultātā izglītotie mm, cilvēki nevar iegūt darbu un viņiem nāks doties uz ārvalstīm. Visi šie jautājumi ir iekļauti rezolūcijas tekstā, un kopā ar ANU referentiem mums ir izdevies atrast zināms mm, kompromiss attiecībā uz uh, redakciju. Pozitīvi vērtēja Predas kungas pieeja, mēģinot formulēt tekstu pozitīvā veidā, neskatoties tam problēmām, ar ko jācīnās Bosnijā Hercegovinē. Diemžēl gan vairāki, uh, vairākos gadījumos ir uzvarējušas privilējušas nacionālās intereses, un tādēļ zaļo grupa zināmas teksta daļas nevar atbalstīt. Piemēram, otrais kompromisa grozījums, kur atsauc uz otro punktu tekstā Šis kompromisa grozījums īpaši uzsver etnisko principu valstī, kas jau tagad ir pārmēru sadalīta un fragmentēta. Jau atkal šeit mēs runājam vēlētājs, atbalstām federālismu, decentralizāciju, un tas nav pieņemam mūsu grupai. Kā jau es norādīju, valsts ir tā jau tā sadalīta, un nav nepieciešams parlamentam arī īstenot šādu pieeju, jo tas nebūs solis uz priekšu, bet gan solis atpakaļ. Zaļo EFA grupa uzskata, Mums nevajadzētu nodalīt vēlētājs un pārējos eh, Bosnijas Hercegovinas iedzīvotājus. Jebkurā gadījumā tas ir eh, pretrunā vairākiem eh, tiesas spriedumiem cilvēktiesību tiesā. Nobeigumā varu rezumēt, ka ja šī redakcija otrajā kompromisā paliks kāda tā ir, mēs rezolūciju atbalstīt nevarēsim. Lielas paldies! Paldies! Vēl trīs kolēģi, kas gribētu izteikties. Ja visiem izdosies iekļauties vienā minūtē, tad būs iespējams to paveikt. Četri kopumā. Aicinu izteikties īsi. Šuicas kundze lūdzu. Mēģināšu iekļauties vienā minūtē. Paldies! Līdzīgi kā kolēģi jau norādīja, arī es gribētu uzslavēt Predas kungu. Uh, redakcija ļoti skaidra. Viņš neapšaubīja 2014. un 15. gadā paveikto, kā piemēram subsidiaritāti un vēlētāju tiesības. Tādēļ es ziņojumu vērtēju pozitīvi. Manuprāt, redakcija ļoti drosmīga, ļoti skaidra. Mēs zinām, kādas ir Bosnijas Hercegovinas problēmas, sākot ar uh, izaicinājumiem drošības jomā līdz pat uh, iekšējās politikas izaicinājumiem, kā arī lielā Krievijas-Turcijas ietekme, šeit runājot par ārējiem spēkiem. Tādēļ um, Bosnijā jau kādi vienprātības elementi ir pozitīvi vērtējumi. Tomēr gribētu norādīt, ka ir jāņem vērā visas puses, visas sabiedrības daļas, jābūt vienlīdzīgām. Īpaši gribētu šeit izcelt horvātus, jo viņiem nav iespējas īstenot visas savas tiesības, kādas tās ir atrunāts nolīgumos, piemēram, Deitonas nolīgumā. Un tādēļ nobeigumā, manuprāt, mums nevajadzētu uzgriezt muguru Rietumbalkānu valstīm. Tās ir jāsaglabā mūsu darba kārtībā prioritāšu sarakstā. Paldies, Tānuk kungs! Paldies priekšsēdētāji, apsveicu Predes kungu, vienmēr ir ļoti sarežģīti ziņot katru gadu par Bosniju Hercegovinu. Ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi, bet vēl aizvien situācija tāda, ka valsts īsti nedarbojas. Uh, tā nedarbojas kā atsevišķa valsts un federālā līmenī ir aizvien lielākas uh, uh, bāžas par um, fragmentēšanos, arī Krievija no savas puses iejaucas. Ir vairāki tiesvedības spriedumi, kas vēl aizvien nav īstenoti, ir vairāki jautājumi par mediju brīvību, bet Bosnija Hercegovina jebkurā gadījumā ir vērsusies padomē, lūgas izskatīt savu priekšlikumu, un mēs ceram, ka tā, tas tiks arī darīts. Varam tikai cerēt, ka nākamajā gadā ap šo laiku Bosnija Hercegovina varētu būt kandidāta valsts, bet šobrīd cik atceros, tā ir vienīgā nekandidāte blakus ar Kosovu, visas pārējās valsts uzskatās par kandidātēm. Nu, tā šķiet uh, nav tikusi pārējām valstīm pakaļ, tādēļ uh, šķiet, ka arī tai nāksies piestrādāt, lai tā varētu iet uz priekšu panākt progresu Eiropas kontekstā. Paldies, uh, Zelimoviča kungs, lūdzu vienu minūti. Paldies, arī es gribētu pateikties Predes kungam par lieliski paveikto darbu. Vienmēr, protams, ir ļoti sarežģīti ziņot par šiem jautājumiem, bet, nu, jebkurā gadījumā mūsu parlamentā pārs, ir pārstāvēt dažādas grupas. Uh, Un, manuprāt, mēs šeit sūtām zināms pretrunīgus signālus, piemēram, nu, divus minējuši. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka vienai valstī, kas vienā balsī runā ar komisiju un parlamentu, kas vienot ir atbildējis uz aptājas anketas jautājumiem, tajā pašā laikā mēs atbalstām it kā federalizāciju. Bosnijas gadījumā te mēs runājam par etnisku federalizāciju un tas valstī vēl jau vairāk sašķels, un tā rezultātā valsts darbosies um, krietni mazāk sliktākā veidā. Otrakārt, mēs runājam par konstitūciju, Deitonas nolīgumu, tie ir tie spēki, kas tur šo valstu kopā. No otras puses, mēs atbalstām grozījumus, kas apšauba Deitonas nolīgumu. Nu, tādēļ es varbūt aicinātu pieturēties pie Predeskungas piedāvātā ceļa, kas ir atbalstīt Eiropas ceļu šai valstī nākotnē. Lielas paldies! Paldies! Pēdējais runātājs. Viņa ir no Bosnijas, vienīgā šeit Sofko kundze. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, paldies priekšsēdētāji. Kā Horvātu, Horvātijas pārstāve deputāte Eiropas parlamentā, pati esmu no Bosnijas Hercegovinas, visu savu mūžu esmu dzīvojis kopā ar tām problēmām, par kurām tagad runājam. Tikai vēlreiz gribētu uzslavēt Predes kunga ziņojumu. Tas tiešām uh, norāda ko pareizi uz, pareizajām, re, uz īstajām problēmām Bosnijā, Hercegovinā, un pozitīvi vērtēju arī abas rezolūcijas, ko Eiropas parlaments ir pieņēmis 2014. un 2015. gadā, un tur tika minēta federalizācijas principi kā vienīgais veids, kā panākt progresu. Uh, lai spētu ievērot uh, konstitucionālo Bosnijas Hercegovinas arhitektūru. Es patiešām labi saprotu vairāk kolēģi minētos argumentus, bet nu, nedzīvojam mēs ideālā pasaulē. Ir pagājuši 25 gadi kopš kara Bosnijā Hercegovinā, un tagad ir nepieciešami praktiski risinājumi. Iespējams, uh, vajadzētu. Mm, pagriezt muguru tiem laika posmiem, kad valstī ir īstenot nepareiza politika, un nemēģināsim uh, rast ideālistiskus un neīstenojamus uh, risinājumus. Galu galā valstī dzīvo horvāti, serbi un bosnieši, un um, pievērsīsim uzmanību visām šīm kopienām, un cerams, ka tik līdz šī valsts būs Eiropas Savienības dalība valsts, tad mēs varēsim uh, runāt par tālākajām papildus vēlmēm, kas dažiem no kolēģiem ir. Paldies! Paldies, Šalkoja kundze! Kristiāna Prēda, vai jūs vēlētos rezumējot, ko teikt? Komisiju neviens neuzrunāja no runātājiem. Vai komisija gribētu ko teikt? Nu, tad lūdzu signalizējiet kaut kādā veidā. Ja, pavisam īsi par, šo, par vēlētājiem, constituent people, par pamatiedzīvotājiem runājot. Tas ir pārņemts no Daytonas konstitūcijas, bet kā jau tika norādīts, tad tā rezultātā ir uh, novests pie, esam nonākuši pie diskriminācijas uh, saistībā ar etnisko izcelsmi, un uh, tur ir trīs pavisam tiesas lēmumi tiesas spriedumi. Un tas nozīmē, ka mums ir konstitūcijā jāmazina šis etniskais, uh, etnisko elementu uzstāšana, ir uh, pilsoniskums jāstiprina. Daytonas nolīgums bija ļoti labs pēc kara, bet nu, tas nav tas labākais risinājums šobrīd. Nu, un tas nozīmē, ka to būs jāgroza un uh, būs jānodrošina atbilstība akī, kur tiek runāts par pilnīgi visu pilsoņu vienlīdzību. Paldies! Paldies! Nu, beigumā vārds referentam. Lūdzu! Merci infiniment, prezident. Merci au kolēģi. Lielas paldies priekšādātā, lielas paldies arī visiem kolēģiem, kas eh, izteicās. Es eh, gribēju vispirms norādīt, ka man bija patiešām žēl, ka vizītes laikā Sarajevā mums eh, nebija iespējas tikties ar Zjanovičas kundzi, kas ir uh, uh, Republikas Serbskas mm, premjere. Mums uh, šo republiku vajadzētu iesaistīt procesā. Es viņu uzaicināju viesoties pie mums Briselē. Otrais, daži pieminēja amerikāņu viedokli. Uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt sadarboties ar amerikāņiem. Galu galā mēs jau esam panākuši kopīgu viedokli pēdējos gados, un amerikāņu viedoklim vajadzētu mm, palikt spēkā arī turpmākajos gados. Tāpat arī vajadzētu paskatīties, kas notiek Bosnijā. Nav šīs konfrontācijas. Es ceru, ka mūsu uh, sociāldemokrāta kolēģi nobalsos par kompromisu. Es, protams, saprotu, ka uh, Mums vēl ar vien ir tautspartijas um, grupas uh, EKR un liberāļu uh, aliansē. Tieši tāpat kā tad, kad mēs balsojām par jauno parlamenta priekšsēdētāju. Taču es labprāt turpinātu sadarboties ar sociāldemokrātu politisko grupu, jo īpaši ir runa par šiem punktiem, kas parādījās visās mūsu rezolūcijās. Beigās es vēl gribētu teikt, ka es uh, piedalījos konstitucionālo lietu komitejas sanāksmē, un viena no problēmām, par ko mēs tur spriedām, bija mandātu sadalīšana pēc Brexita. Tā skaitā tika runāts arī par uh, jaunām valstīm un uh, jaunām dalību valstīm, un Bosnija Hercegovina uh, bija viena no valstīm, kas um, arī tika pieminēta kā iespējamā valsts, kura varētu darboties Eiropas Savienībā. Uh, Tieši tāpēc varbūt mums nevajadzētu tik ļoti karot ar uh, Horvātiju un pārējām Rietumu Balkānu valstīm, jo īpaši pret to tautspartijas uh, grupas partijām. Paldies! Balsojums par šo ziņojumu arī notiks rītdien, kā jau visi to zināt. Un tas nozīmē, ka varam pāriet pie 7. darba kārtības punkta ziņojums par komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas rep Maķedonijas republiku. Šī ir pirmā reize, kad izskatām ziņojuma projektu. Un, kā jau ierasts mūsu komitejā, došu vārdu referentam Ivo Vaigulkungam pavisam īsi iepazīstināt mūs ar ziņojumu projektu. Lūdzu. Šim punktam ir veltīts 30 minūtes, nu tad 5 minūtes jums iespēja izteikties, lūdzu. Jaz, jaz ne bom. Mi, no, this is the first consideration. Yours was... Tātad šis, uh, šī ir pirmā reize, kad izskatām ziņojumu projektu, jūsu izskatījām otro reizi, jums tādēļ bija trīs minūtes, tagad runātājiem piecas minūtes, lūdzu, Vaigla kungs, lūdzu. Uh, jaz ne bom povzemal poročila, poročilo. Jā, paldies. Visi ir saņēmuši ziņojumu projektu, tas jums ir priekšā pieejams. Man vairāk interesētu šodien dzirdēt jūsu viedoklī. Tas, kas man sakāms par ziņojumu, tas jau jums ir zināms. Vēlos tikai minēt pašu galveno. Pamati jautājums Maķedonijas eh, gadījumā ir kā Maķedonija turpinās virzību uz Eiropas Savienību, jeb tā paliks tur, kur tā ir gaidīšanas rindā, kur tā jau pārāk ilgi uzturas. Jau pirms daudziem gadiem mēs konstatējām, ka starp kandidātu valstīm vislabāk visus kritērijus izpild tieši Maķedonija, bet ar to joprojām nav bijis pietiekami iestāšanās sarunu uzsākšanai. Šogad komisija, un to mēs esam arī iekļāvuši ziņojumā, ir konstatējusi progresu un paziņojusi par iestāšanās sarunu um, uzsākšanu pēc vēlēšanām. Vēlēšanas ir notikušas, tās bija svarīgas. Visas novērošanas misijas konstatēja, ka pārkāpumu, vismaz lielu pārkāpumu nav šobrīd. Maķedonija, diemžēl, vēl ir bez jaunas valdības, un izskatās, ka jaunas valdības izveidē būs sarežģīts process. Pašreizējās alternatīvas, kas Skopjē tiek minētas, ir tādas, ka tā vismazāk pieņemamākā uh, izvēles iespēja uh, nozīmētu, ka eh, tas nav labi gan iestāšanās sarunām Eiropas Savienībai, un vairāk eh, būtu jādomā par vēlēšanu atkārtošanu. Savādāk turpināsies krīze. Un eh, šajā gadījumā daudz, kas ir darīts, tā skaitā ar Žino vienošanos, ar visām politiskajām pusēm, uh, lai izbeigtu krīzi. Vēlos pievienot tikai vissvarīgāko argumentu, ka visas partijas vienošanās ir, ietvaros ir apstu, apstiprinājuši, ka šajās vienošanās galvenais uzsvars būs virzīt uz priekšu valsts attīstību, nevis pa, pa, pašu partiju intereses. saistībā ar noklausīšanos skandālu tika eh, sacīts, ka tiks darīts viss iespējamais, lai situāciju izmeklētu. Tālāk ir jārunā par valsts darbību bēgļu krīzes mazināšanā, Eiropas ārējās, kopējās ārējās drošības politikas īstenošanā sniegt atbalstu. Tāpat ir norādīts, ka joprojām ir jūtama korupcija Jautājums arī par etnisko minoritāšu valodu aspektu un orhideju vienošanās īstenošanu. Mēs uzsveram arī to, cik svarīgi ir veikt tiesu sistēmas reformu. Mm, Maķedonijai nepieciešams mūsu atbalsts un eh, valsts attīstību uzlabos situāciju reģionā kopumā. Tāpēc Maķedonija ir pelnījusi atzinību un pelnījusi sarunu uzsākšanu. Ziņojumā jūs varat izlasīt referenta viedokli. Sarunu sākšana nevar tikt padarīt par atkarīgu no pamati jautājumu, kurus es jau minēju, atrisināšanas. Ziņojumā ir iekļauts arī aicinājums Eiropas komisijai nekavējoties iesaistīties neatrisinātajā joprojām nosaukuma jautājumā valstī kopā ar ANO un citām iesaistītajām pusēm, kas varētu beidzot atrisināt šo problēmu un noņemt uh, to. Un ar to es esmu gan iz minūti ietaupījis Fleckenstein kungam. Thank you, Mr. Weigl. And then, uh... Vaigla kungs, paldies. Tagad vārds parlamentārās delegācijas vadītājam Pēterle kungam. Paldies, priekšsarētāji. Tagad attiecībā uz to, ko eh, ļoti kaislīgi prauda referents Vaigls vēlētos kā delegācijas vadītājs eh, šai valstī norādīt sekojošo. Šī kandidāta valsts ir uzrādījusi relatīvu progresu, lielākoties saistības no Bežīno vienošanās valsts ir izpildījusi, iekšpolitiskā situācija gan joprojām ir saspringta. Tā skaitā saistībā ar konstitucionālo neskaidrību attiecībā uz to, kas tad veidos valdību, kurš pārņem šo stafeti. Tas būtu mūsu pašu interesēs un arī pašas Maķedonijas interesēs pēc vēlēšanām iespējami ātri izveidot valdību un delegāciju, kas varētu sadarboties ar mūsu parlamenta delegāciju attiecībām ar šo valsti. Šajā sarežģītajā situācijā, kas seko pēc ilgstošas blokādas, mēs varētu teikt, ka priecātos jau pat par to, ka kandidātu valstī joprojām ir situācija ar nosacījumiem un ka joprojām ir atvērtas iespējas sarunu uzsākšanai ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi kritēriji. Tagad no pašas kandidāta valsts ir atkarīgi šo kritēriju izpildu. Kā jau referents to norādīja, tas būs ne tikai visu reģionu, bet arī visas Eiropas Savienības interesēs, ka iekšpo, iekšpolitiskā un ārpolitiskā blokāda tiek izbeigta. Paldies! Ēnu referenti! EPP vispirms Kelam kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos apsveikt kolēģi Vaiglu ar eh, lieliski un profesionāli padarītu darbu. Ir svarīgi mm, konstruktīvi strādāt pie šī ziņojuma. Te nav daudz kas piebilstams, tomēr eh, ņemot vērā to, cik sarežģīta situācija ir uz vietas, iespējams ir nepieciešams papildus uh, ieguldījumu vēl dot, bet esmu pārliecināts, ka mēs varēsim viegli nonākt pie kompromisa. Pilnībā piekrītu diviem iepriekšējiem runātājiem, ka Eiropas Savienības integrācijas turpināšana prasa visu polsko pušu iesaistīšanos, apņemšanos, bet vēl jau vairāk visas Eiropas Savienības apņemšanos. Manuprāt, šeit ir nepieciešams radīt iespējas pēc reformām un valdības izveidas pozitīvi atsākt iestāšanās procesu, respektīvi sākt oficiālās iestāšanās sarunas ar izpratni, ka atlikušie di divpusēji jautājumi ar kaimiņu valstīm nedrīkst kavēt turpmāku virzību uz priekšu, un tas ir jāatstāj uz pēdējo posmu. Ja Līdzinājā situācija ir atstājusi negatīvu un demoralizējošu ietekmi uz iekšpolitisko situāciju, kā jau kolēģis Vaigls norāda savu ziņojumu ceturtajā punktā. Vēl viena piezīme. Ir svarīgi saprast, ka vēlēšanas nenozīmē par zino vienošanās izbeigšanos. Ir jāturpina samierināšanās process valsts iekšienē, un Eiropas Savienībām parlamentam ir jāuzstāja, ka visas puses, kas ir parakstījušas pie, parakstījuši šo līgumu, tām ir jāuzstājas tā īstenošana. Tālāk sociāldemokrāta Pikuls kungs. Jā, paldies. Apsveicu Vaigla kungu, referentu šim ziņojumam, par to, ka viņš ir iekļāvis visus pamat faktus ziņojumā, aprakstīja situāciju un daudzās problēmas, ar ko saskara šī valsts. Parlamentārās vēlēšanas notika 11. decembrī. Situācija kopš tā brīža ir pietiekami stabila bijusi, ņemot vērā Eiropas parlamenta iesaistīšanos un atsevišķu deputātu iesaistīšanos risinājumu rašanā. Šīs vēlēšanas rezultātā ir um, tāds punkts il, divus gadus ilgušai tādas strupceļa situācijai. Tagad ir jāveic arī izmeklēšanas, kā tas tiks solīts, jācīnās aktīvāk pret korupciju, jānodrošina mēdī brīvība, un ir jau, zinām, solis pērt šajā virzienā. Tāpat arī situāciju skār starp etniskās attiecības Eh, arī Eiropas Savienības migrācijas politika, ja šeit ir eh, iesaistīta. Es ceru, ka pēc vēlēšanu procesa un jaunas valdības izveide izbeigs politisko diskrimināciju. Un cerams, ka tagad tas viss ies pareizā virzienā. GONGL Ζακόβς Κόντζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η πολιτική της επιβράβευσης... Σακοράφς Κόντζε. Jā, es jau uzsvēru iepriekš, ka mums šādos ziņojumos ir jāizceļ arī negatīvie aspekti. Vaigalkungs to ir labi izdarījis gan parlamentam, gan komisijai Ir svarīgi šīs lietas apzināties, izvērtējot arī šai gadījumā Maķedonijas iedzīvotāju situāciju. Politiskais dialogs ir noticis. Un arī vēlēšanas ir notikušas ar salīdzinoši labu rezultātu. Un valstī līdz šim ir pietrūkusi atbilstoša politiskā atmosfēra. Tas ir problemātiski. Ir trūkst politiskās gribas apkarot korupciju, arī tieslietu sistēma ir skārta šajos korupcijas gadījumos augstajā, augstākā līmenī. Mēdī, ierēdniecība, arī tur ir šais jomās redzams ir ievērams problēmas. Līdz ar to es teiktu, ka saistībā ar Kopenhāgenes kriteriju izpildi ir novērojams regress. Ir svarīgi norādīt arī šādas lietas. Vaiglkungs, manuprāt, nepamatoti e, nav pieminējis e, visas manas minētās negatīvās lietas un nepamatot e, koncentrējas tikai uz pozitīvo atalgojot valstis e, pēc līdzinējās sistēmas, nepalīdzēs bijušās e, Denislāvijas e, Maķedonijas republikai pārvarēt līdzinējās problēmas. Situācija tikai pasliktināsies kopumā, un tas neuzlabos arī kamiņa attiecības. Vaiglkungs, svarīgākais jau ir tas, lai Denislāvijas Maķedo, bijušī Maķedonijas republika uh, virzītos uz priekšu pati. Mezeričs kungs, es esmu ēnu referents. Šai ziņojumā paldies kolēģim Vaiglam par ļoti profesionāli sagatavoto un līdzsvaroto ziņojumu. Es plaši atbalstu pašu ziņojumu projektu. Man ir ļoti maz kas sakāms. Tikai dažas lietas. Pirmā, kā jau tekstā minēts, divpusējie strīdi nedrīkst radīt šķēršļus eh, iestāšanās sarunu uzsākšanai. Ir daudz citu potenciāli šķēršļi, bet vismaz šiem nevajadzētu būt uh, eh, starp tiem. Tāpat mēs uzskatām, ka visefektīvākais veids varētu būt risināt uh, starptautiskā arbitrāža līmenī šo uh, problēmu jautājums. Otrkārt, bijusi Dienaslāvijas Maķedonijas republika saskaras eh, ar korupciju un organizēto noziedzību tikpat lielā mērā, cik citas Rietumbalkānu valstis. Ir nepieciešams lielāks, plašāks strateģisks plāns reģionā ar iesaistīšanos no visām reģionu valstīm, kas dotu lielākas izredzes rast efektīvu risinājumu šādai problēmai. Un visbeidzot vēlos pievērst eh, Bernas konvencijas komitejas ieteikumiem. Viens no klasiskajiem vides eh, jau, problēmām ir HES eh, būve un dabas aizsardzība. Un Bernas konvencijas komiteja aicina apturēt Mavrovo dabas pārkā teritorijā īstenotos projektus, kamēr nav pabeigti ietekmes uz vīdu novērtējumu. Mēs tad attiecīgi arī iesniegsim grozījumus par šiem punktiem. Paldies! Un tālāk pieci runātāji, katram minūte, pirmais prediskum. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt eh, mūsu kolēģi Ivo Vaigla darbu. Jau no paša sākuma viņam ir izdevies salikt eh, visus pareizos akcentus. Uh, Ir skaidrs, ka Melkāna ir ļoti labi īstenojusi visas vajadzīgās reformas, un tāpat arī mums vajadzētu atcerēties par smago politisko krīzi, kas visus sasniegums pašlaik apdraud. Mēs redzam, ka partijas ļoti polarizējas, un tās arī ņemšas ļoti principiālu nostāju. Tas viss parāda, ka tiek pilnībā bloķēta reformu darba kārtība. Tāpēc es uzskatu, ka pašlaik vajadzētu panākt, lai visas puses atkal sēžas pie sarunu galda un uh, lai tiek uzsākts reāls valdības darbs. Tas ļautu Maķedonijai atgriezties uz uh, Eiropas ceļa. Lūk, tas būtu pats svarīgākais. Un uh, tieši to arī vajadzētu uzsvērt šī gada ziņojumā. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu uh, pārstāv Fleckensteinkungs. Paldies arī no mans puses Vaigla kungam par viņu ziņojumu, bet vēlos papildināt ar vienu aktuālu jautājumu, jo klīst baumas Maķedonijā. Šim parlamentam un komisijai nav svarīgi, kurš vada valdību, kamēr vien viņam ir skaidrs vairākuma atbalsts. Vai tie ir konservatīvie plus Albi, Albānijas partija vai uh, sociāldemokrāti vai citas partijas, tas nav tik svarīgi. Svarīgi ir, lai būtu stabila valdība, kas atkal atgrieztos uz Eiropas ceļa un kas būtu gatavi īstenot eh, Išņevs eh, nolīgumā minētās saistības. Un, eh, lai nebūtu uh, um, uzbrukumu īpašās uh, prokurors uh, darbībai. Un mēs netaisamies norādīt, ka mēs atbalstam vienu vai citu pusi. Svarīgākais ir virzīšanās Eiropas virzienā. Pa, papadakis kungs tālāk. Jā, paldies, priekšsarētāji parlamenta priekšsēdētāja Jānī nesen izteiktie komentāri. Šķiet, ka ir daļa no satraucošas tendences pēdējā laikā saistībā ar bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas nosaukumu. Parlaments līdz šim ir atbalstījis šādos jautājumos Eh, pusi, kurai pamatots tiesības līdz šim eh, ir bijuši centieni stiprināt kapitāla eh, lomu šajās pasaules daļās. Mēs vēlamies paust savādāku pieeju attiecībā uz bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku. Jautājums par bēgļu problēmu un robežu slēgšanu. Līdz ar to daudz no migrantiem nonāk Grieķijā. Mēs esam pret imperialistu plāniem un nedrīkstam nodrošināt eh, to, ka monopoli darbojas neierobežot. Kofligānis kungs. Paldies. Divi komentāri Ceturtajā e, lapusē A punktā ir runa par parlamenta vienošanām, e, par vēlēšanām ar augstu apmeklētību Maķedonijā. 17. punktā, 6. lapspusē, runa par Maķedonijas ekonomiku. Un 82. punktā runa par Maķedonijas starptautisko sadarbību. Arī es vēlētos norādīt uz eh, parlamentu priekšsēdētāju Jānis sacīto pagājušā trešdienā, un viņš runāja Eiropas parlamentu vārdā, un es citēju. Valsts nosaukuma jautājums starptautiskajā vidē, kas tiek atzīts starptautiski, ir bijusi Denislāvis Maķedonijas republika. Ziņojumā Arī nosaukumā ir ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Līdz ar to lietot tekstā vārdu tikai Maķedonija nav pamatoti. Šeit ir runa par, un es citēju, ka divpusējiem strīdiem, eh, divpusēji strīdi nedrīkst radīt šķēršļus iestāšanās sarunām. Un pēdējais, ko vēlos norādīt Šeit ir runa par startautisku jautājumu, nevis divpusēju jautājumu. Tāpēc ir jābūt atsaucēji uz ANO rezolūciju 817 un 854 no 2013. gada. Aicinu referentu labot šo tekstu. Epitidējos kungs tālāk no pol, pie politiskām grupām nepiedrošiem deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos norādīt, ka šajā ziņojumā eh, nepamatot pieminētas divpusējas domstarpības, kas nedrīkst eh, radīt šķēršļus eh, iestāšanās sarunām. Par to ir sakāms divas lietas. Pirmkārt, šeit nav runas tikai un vienīgi par domstarpībām starp divām valstīm nosaukumu saistībā. Kā jau kolēģis tikko norādīja, tas nav divpusējs e, strīds, tas ir starptautisks e, strīds, kuru cenšas atrasināt ANO. Un līdz ar to valsts šobrīd tiek dēvēta par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, nevis vienkārši Maķedoniju vai Maķedonijas republiku. Un problēma ir saistīta ar viņu puses nevēlēšanos atrisināt šo situāciju, un tādējādi tiek kavēts iestāšanās sarunu uzsākšanu. Vēlos katru reizi nosodīt Tajānī kunga komentārs pagājušajā nedēļā, tas nepalīdzēs sasniegt progresu. Šuicis kundze jāpaldies pavisam īsi. Vēlos pateikties Vaigla kungam par viņu lielo iesaistīšanu šajā ziņojumā. Ne tikai ziņojumā kā tādā, bet attiecībā uz bijušo Dienaslāvas Maķedonijas republiku kopumā. Ziņojums ir sastādīts ļoti profesionāli, kā jau Fleckensteina kungs sacīja. Mums nav jāskatās uz to, kas vadīs valdību. Neatkarīgi no tā, kas izveido valdību, mums ir jāpalīdz bijušai Dienaslāvas Maķedonijas republikai atgriezties pie reģionālas sadarbības, jo bez reģionālas sadarbības nebūs ceļa uz Eiropas Savienību. Tāpat mums ir arī jāvienojas, kas ir divpusējs jautājums un kas ir starptautis jautājums. Tas ir jāatrisina. Tāpat arī problēmas ar Bulgāriju ir jāatrisina Es ceru, ka mēs virzīsimies šajā virzienā. Ir nepieciešama stabila valdība Maķedonijā, kas īstenos reformas un tās vienošanās, eh, kas ir 2005. gada pēc. Un Gālerkungs vienu minūtu. Jā, paldies. Esmu parlamentā kopš 1999. gada un ar Maķedonijas nosaukumu jautājumu ir viena tā pati diskusija atkal un atkal. No vienas puses ņemam vērā, Grieķijai ir veto par sarunu uzsākšanu, un visi Grieķu kolēģi no visām pa politiskām partijām ir vienotā blokā, bet lūdzu arī ņemiet vērā, ka mēs jā, nevarēsim pārvarēt šo problēmu. Un visā pārējā Eiropas Savienībā visi runā vienkārši par Maķedoniju. Tā tas ir. Necienieties e, pārliecināt mūs. Mūsu laikrakstos ziņās Visur ir minēta tikai Maķedonija. Un tad lūdzu ņemiet vērā, ka jūs esat izolēti šajā jautājumā. Bet mēs ņemsim vērā, ka jums ir veto tiesības. Tur jau mēs esam 25 gadus šai situācijā un būsim vēl 25 gadus, ja nekas nemainīsies. Man ir žēl, ka tā tas ir taut, tieši tautas dēļ, būtu jāņem vērā viņu intereses. Nevis vēsturiskas un mitoloģijas problēmas. Un komisija, vai jums ir kādi komentāri? Paldies, priekšsarētāji, varētie deputāti, paldies referentam Vaiglam par eh, darbu, ko viņš ir strādājis, eh, ko viņš padarījis pie šī ziņojuma. Ir svarīgi turpināt sūtīt vienotus signālus valstī. Ziņojuma projekts eh, labi atspoguļo mūsu ziņojuma pa 16. gadu konstatējums Iepriekšējā periodā valsts ir skārus politiskā krīzi. Esam pauduši bažas par valsts sagrābšanas problēmu un arī regresu tiesu sistēmā. Mēs vēlamies pateikties parlamentam, it īpaši Vaiglam, Flakenšteinam un Kukankungam, kur līdzdalība ir bijusi ļoti svarīga, lai eh, īstenotu Prištinos vienošanos. Eh, Vēlēšanas bija tikai sākuma punkts saskaņā ar vienošanos. Tagad ir nepieciešama stabila valdība. Ir nepieciešams visām pusēm e, sadarboties, lai atgūtu nokavēto. Līdz ar to mēs zinām, ko mēs sagaidām. Mēs vēlamies, lai e, tiktu īstenotas nospraustās prioritātes un lai īpašā prokuroru Eh, birojas saņemt nepieciešamos resursus un laiku, lai pabeigtu šo svarīgo darbu. Par nosaukumu problēmu komisija turpinās piedāvāt politisko atbalstu, lai atrastu vispusēji pieņemam risinājumu, ja abas puses to prasīs. Un visbeidzot, komisijas uh, ieteikuma nosacījumiem. Uh, Mums ir skaidrība par to, kas ir nepieciešams, lai valsts atgrieztos uz ceļa virzībā uz Eiropas Savienību. Mēs turpināsim uzraudzīt notikumu attīstību, palīdziet valstī un regulāri informēt Eiropas parlamentu. Paldies! Vai referentam būtu kas sakāms noslēgumā? Paldies, priekšsādātāji! Jā, es vēlētos tikai pateikties kolēģiem par uh, paustu atbalstu. Liels paldies, ka atbalstījāt manu ziņojumu. Es ņemšu vērā jūsu um, domas, ko jūs pārdāt grozījumos. Un, ja runa par uh, diskusijām par to, vai šīs sarunas vajadzētu vest divpusēji vai daudzpusēji, es domāju, ka uh, Vislabāk būtu, ja šādi jautājumi vispār nerastos, un cerams, ka šīs jautājums arī drīz atrisināsies. Tieši tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Nedrīkstētu būt tā, ka uh, šis jautājums tiks atstāts tikai ANO un īpašā pārstāvja rokās. Galu galā Maķedonijas realitāte Eiropas Savienībā ir ļoti tuva, un šā jautājuma vilcināšana varētu novest pie tā, ka Nestabilitāte būs uh, smaga cena, kas būs jāmaksā šeit pat Eiropas Savienībā. Lielas paldies arī grieķu kolēģiem, kas uh, pauda savas uh, domas par valsts nosaukumu, kā vienmēr. Es saprotu, ko jūs ar to domājat. Es arī esmu visnotaļ iedziļinājies šajā jautājumā, taču es domāju, ka mums ir jāņem vērā vairākuma viedoklis un pārstāvēto valstu viedoklis. Galu galā šī valsts ir pat izvēlējusies šādu valsts nosaukumu, tas ir jārespektē. Uh, Balsojums par šo ziņojumu ir paredzēts 28. februārī. Tagad nākamais darba kārtības punkts, un tas ir ziņojums par Melkāni. Došu vārdu referentām Tanuka kungam, trīs ar pus minūtes. Nu, es ceru, ka būs man atvēlētas piecas minūtes. Ir pagājuši pieci gadi, kopš Melkāna ir uzsākusi iestāšanās sarunas, un uh, tā ir atvērusi 26 no 31, no 31 sarunu sādaļas. Ir vērojams liels progress, ko šī valsts ir panākusi iestāšanās sarunu laikā, un mēs redzam, ka viss process virzās uz priekšu ļoti veiksmīgi. Attiecībā uz iekšlietām un tieslietām mēs redzam, ka ir veiktas ļoti labas reformas, tātad 23. un 24. sadaļa. Pagājuši, kad es gatavoju ziņām par Melnkalni, pa šo laiku ir uh, ievēlēts jauns parlaments, ir nomainīts arī premjerministrs, tikos pagājušajā nedēļā ar Brankoviču kungu. Tāpat arī parakstīts iestāšanās protokols par iestāšanos NATO ir notikusi individuāla vēlētāju reģistrācija, ir ieviesta elektroniska sistēma, un, manuprāt, tā ir daudz labāka par uh, sistēmu, kāda darbojas manā valstī Lielbritānijā. Tāpat arī ir veikti visi procesi, kas bija vajadzīgi pirms vēlēšanām, tika nodrošināts, lai um, tiktu ievērota visvajadzīgā kārtība ministrijās un valsts iestādēs. Tāpat arī opozīcija pauda savas pašas pār pie varas esošo partiju mm, pārmērīgu ietekmi. Tātad viss ir norisinājies gana taisnīgi un godīgi. Uh, Starptautiskās organizācijas ir atzinušas, ka vēlēšanas ir atzīstamas par brīvām un taisnīgām, un visas uh, tiesības ir ievērotas. Tika paustas bažas par sociālo mēdīju platformām vēlēšana dienā, bet šķiet, ka uh, te bija runa par kaut kādiem ieplānotiem uzbrukumiem. Tiek vesta izmeklēšana par šiem jautājumiem, taču Malkānas valdība, kā man to uh, minēja premjers un arī mm, valdošās partijas ir norādījuši, ka uzbrukumi e, Džanukovičam bija patiešām reāls apdraudējums. Man uztrauc šī situācija, un es domāju, ka tas pierāda, ka Krievija mēģina izdarīt arvien lielāku spiedienu uz Melnkāni un uz citām šī reģiona valstīm. Ir skaidrs, ka jo īpaši Krievijas spiediens ir saistīts ar Melnkānas iespējamu iestāšanos NATO un arī virzību uz Eiropas Savienību. Uh, Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai visas politiskās partijas iesaistītos demokrātiskajos parlamenta procesos. Opozīcijas parlamenta boikotēšana patiešām ir uh, skumdinoša, un tas slikti ietekmē Melkānas demokrātiskos procesus un institūcijas. Es esmu mēģinājis panākt uh, labu līdzsvaru komitejas ziņojumā tā, lai visas politiskās grupas varētu to atbalstīt. Septīto gadu jau esmu pastāvīgais referents par šo jautājumu, un mums vienmēr ir izdevies panākt uh, labu uh, vienprātību. Kā vienmēr, Melnkalne parasti nerada daudz pretrunu, uh, jo īpaši runa par Balkānu reģionu. Un tā kā Melnkalna gatavojas iestāties NATO šogad, es domāju, ka mums kā komitejai vajadzētu paust savu atbalstu uh, šim procesam. NATO un Eiropas Savienība, protams, ir divas atšķirīgas institūcijas, taču no Melnkalnas perspektīvas abas šīs institūcijas kopā nozīmē tādu kā virzību uz Eiropu un NATO kopā. Tieši tāpēc vajadzētu atbalstīt šo darbu kārtību, jo īpaši tagad, kad ASV ir nomainījusies administrācija. Es ceru, ka kolēģi arī to ņems vērā mūsu rezolūcijā. Iepriekšējos gados mēs dzirdējām iebildumus par to, ka NATO ir iekļūtas ziņojumā, bet nu cerams, ka šogad tā nebūs. Labprāt uzklausīšu komentārus no citiem ēnu referentiem no citām politiskajām grupām. Paldies! Tagad mājies kundze, kas pārstāvē savu kolēģi, kas nevarēja ierasties. Paldies, priekšsādātāji! Analīzes docas vārdās vēlētos pateikties eh, Čārzam Tanukam par ieguldīto darbu. Labprāt sadarbošos ar uh, viņu eh, strādājot pie šī dokumenta. Es esmu iesnieguši vairākus grozījumus, kur runa par vairākiem punktiem, tā skaitā par cilvēktiesību aizsardzību, par preses brīvību un par ekonomiku. Attiecībā uz eh, tikko publicēto vēlēšanu novērošanas ziņojumu ir ārkārtīgi būtiski, lai visas valdībā iesaistītās partijas, kā arī uh, opozīcija strādātu pie šīm rekomendācijām, lai nodrošinātu, ka procesi ir pēc iespējas iekļaujošāki. Polarizētais politiskais klīmats un parlamenta boikotēšana liek mums uztraukties. Melnkalnē vajadzētu pārvarēt šo situāciju pēc iespējas ātrāk. Ir jāveic caurzemi izmeklēšana arī par balsu mm, apmērsumu mēģinājumu. Tāpat arī es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu, cik svarīga ir uh, iestāšanās Eiropas Savienībā Melnkalnas tautai. Vairāk nekā 60% ir par iestāju. Uh, Eh, gan Eiropas Savienībai, gan Melnkalnē vajadzētu turpināt strādāt pie šī mērķa sasniegšanas. Paldies tagad ēnu referenti pusotra minūte tautas partijas grupai. Šuitas kundze. Kovačeva kungu vārdā es izteikšos, jo viņš ir ēnu referents. Kovačeva kungs vēlējās atvainoties par to, ka nevarēja ierasties, viņš vēlas apsveikt Teneku kungu par eh, š, ļu, ļoti labi sagatavoto rezolūciju. Kopumā Meltkalna ir vislabākais piemērs Rietumu Balkānu reģionā, un tāpat arī tai ir jārāda piemērs kandidātu valstīm dienvidos un austrumos, kas diemžēl nav panākušas tikpat labas reformas un nevar izpildīt visas rekomendācijas. Tomēr šai valstī vēl ar vienu ir zināmas problēmas. Un Kovačeva kungs uzskata, ka ekonomiskās problēmas, augstais korupcijas līmenis, politiskā ietekme uz tiesu sistēmu, augstais jauniešu bezdarbs un cīņa pret naudas atmaskāšanu, terorismu finansēšanu ir galvenās problēmas. Tāpat arī vajadzētu pilnībā īstenot atlikušās reformas un visām politiskajām grupām vajadzētu iesaistīties politiskajā dialogā. Valsts ir gatava atbilst visiem ekonomiskajiem kritērijiem. Bezdarbs un valstu parādi ir ļoti augsti Gan valsts administrācijas, gan arī tiesu sistēmas reformas ir zināmā mērā sagatavotas, ir panāks arī zināms progress cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību. Un tāpat arī citās jomās vajadzētu panākt progresu. Vēl ar vienu ir palikušas problēmas cilvēktiesību jomā. Ja runa par ārējo dimensiju, Kovečokungs apsveic to, ka Melnkalnei ir izdevies pilnībā ievērot uh, Eiropas kopējo ārlietu un drošības politiku, un tāpat arī viņš apsveic ASV Senāta ārlietu komitejas teikto, kas ir apstiprinājusi Melkānes iestāšanos NATO. Vēlreiz liels paldies Tanuka kungam un viņa darbiniekiem. Tagad Papadakis kungs sociāldemokrāta grupas vārdā. Ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Αντρουλάκη που δεν βρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση. Es vēlētos atvainēties Andrākis kunga vārdā, kurš tiemžēl nevarēja ierasties. Melnkalne ir ļoti nozīmīga vieta Rietumbalkānos. Tā var kļūt par piemēru citām valstīm. Diemžēl. Teroristu uzbrukumi eh, vēlēšana dienā ir ļoti uztraucoša parādība. Tāpat ir vērojams zināms politiskās nestabilitātes periods. Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu veikta izmeklēšana par šiem teroristu uzbrukumiem. Opozīcijai vajadzētu piedalīties parlamenta darbā. Tomēr, neskatoties uz šīm problēmām, valsts ir uzsākusi virzību uz Eiropas Savienību. Tāpat arī vajadzētu uzsvērt, ka nesen pieņemtajā programmā tika runāts par vietējo tiesību aktu harmonizēšanu ar akī. Tai vajadzētu kļūt par prioritāti. Tāpat arī varētu, vajadzētu veicināt nodarbinātību un uh, vērsties jo īpaši pret jauniešu bezdarbu. Runājot par NATO, Melnkalnes valdībai ļoti interesē šis temats, taču viņiem vajadzētu atcerēties, ka tie ir divi procesi, tātad iestāšanās Eiropas Savienībā un iestāšanās NATO, un tie nebūtu nav saistīti. Es eh, pateicos Taneka kungām par viņa ziņojumu, un es iesniegšu arī pāris grozījumu par tikko pieminētajiem tematiem. Nākamais runātājs. Paldies Taneka kungām par šo ziņojumu. Liels paldies arī par viņa sagatavotajām rekomendācijām. Melnkalna ir valsts, kas ir panākusi vislielāko progresu attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tā tomēr saskaras ar ļoti lielām grūtībām vairākās strateģiskās jomās. Tātad gribu pieminēt tiesnešu neatkarību, korupciju, mediju neatkarību un arī vēlēšana procesus, kaut arī kopumā vērtējums bija pozitīvs. Te ir runa par tādām pamatlietām demokrātijas attīstībā, un šķiet, ka Meltkalnē tomēr rodas problēmas šajā jomā. Ļoti būtiska ir arī situācija citās jomās, kas ir padarījušas šīs valsts pastāvēšanu par apdraudētu. Par to, kas notika vēlēšana dienā, man šeit ir daži komentāri. Iespējams, ka citos apstākļos tas būtu novedis pie vēl dziļākas krīzes nekā pašlaik. Šie apstākļi, kas izraisīja šos notikumus, vēl ar vien pastāv, proti te ir runa par opozīcijas boikotēšanu un arī par ārvalstu ietekmi un izdarīto spiedienu. Tieši tāpēc vajadzētu veikt ļoti rūpīgu izmeklēšanu, lai saprastu, kas ir bijuši vainojamie gan valsts iekšēnē, gan arī ārpus tās. Vairāk uh, ēnu uh, referentu nav. Nē, nu, es atvainojos. Lūdzu. Vislab. Mezeriča kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es arī šeit aizstāju uh, savu kolēģi Lunačikas kundzi, kas nevarēja ierasties un kas par to atvainojas referentam un saviem kolēģiem. Vispirms viņa vēlētos pateikties referentam par e, labi paveikto darbu, strādājot pie ziņojuma projekta. Un minēšu tikai dažus punktus lai ne, nepadarītu šo procesu par pārāk garu. Mēs piekrītam referentam attiecībā uz um, viņu teikto par Krievijas valdību. Mēs arī uzskatām, ka Krievijas valdība mēģina šeit izdarīt spiedienu, un tas mums liek uztraukties. Visvairāk mūs um, uztrauc tas, ka valdība bloķē sociālos mēdījus vēlēšana dienā. Uh, To mēs varētu sagaidīt no Krievijas vai no Ķīnas, nevis no valstīm, kas mēģina iestāties Eiropas Savienībā vai NATO. Par to arī varbūt vajadzētu runāt ziņojumā. Par mm, punktiem, kas ir minēti piektajā ja, pāntā, tad, tad te ir runa par um, ierakstiem. Mēs gribētu šeit iekļaut arī telekomunikācijas. Līdz šim brīdim šie augsta līmeņa gadījumi vēl ar vienu nav atrisināti, un te ir vesels gaišs saraksts, kuru tagad nevēlos nolasīt, bet iesniegsim attiecīgu grozījumu. Pēdējais par vidi. Liels paldies par ļoti labi sagatavotajiem formulējumiem. Varbūt mums vajadzētu arī atsaukties uz starptautiskajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas ir piemērojami Melnkalnai, un tāpat arī vajadzētu runāt par hidroelektrostacijām, kas ir sasāpējis jautājums arī citās Rietumbalkānu valstīs. Protams, ka uh, investori e, tiek piesaistīti Melkānē, bet viņi rīkojas tā, it kā šeit nebūtu nekādu noteikumu. Tāpat arī vajadzētu domāt par ezeriem, kas ir patiešām skaisti un kurus vajadzētu aizsargāt šajā valstī. Paldies! Kukana kungs ir pieteicies runāt, tautas partijas grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām augstu novērtēju referenta neatlaidīgo darbu, strādājot pie Melkānas integrācijas procesiem. Melkāna ir izvēlējusies pro-eiropeisku valdību, tas notika oktobrī, un tā turpina savu ceļu uz Eiropu un uh, transatlantisko savienību. Tas ir ārkārtīgi būtiski valsts ekonomiskajai attīstībai, tāpēc mums vajadzētu pilnībā atbalstīt šo izvēli. Mums vajadzētu arī uh, ievērot eh, pilsoņu atbalstu iestājai Eiropas Savienībā, kas tu, tuvojās 80%. Man ir žēl, ka opozīcija boikotē parlamentu, un es ceru, ka darbs parlamentā pavisam drīz atsāksies, lai varētu sākt strādāt pie eh, parlamenta jautājumiem. Galu galā eh, šādas lietas ir jārisina parlamentā, nevis ārpus tā. Tāpat arī vajadzētu sniegt atbalstu integrācijas procesiem, interesējoties par to, kas notiek šajā valstī. Mums šķiet, ka Melnkalne ir pierādījusi, ka tā ir ļoti laba partnere. Jo īpašu uzmanību vajadzētu pievērst eh, tiesu sistēmai, pretkorupcijai, plašsaziņas līdzekļiem un vidē. Melnkalns izvēle ir skaidra. Tā ir, kļūs, tā ir izdarījusi izvēli kļūt par NATO dalībvalsti, un to mēs arī atbalstām. Mēs rādzam, ka Krievija mēģina izdarīt arvien lielāku ietekmi šajā reģionā, bet cerams, ka Melnkalne spēs tam pretoties un varēs kļūt par NATO dalību valsti. Diemžēl mēs nevaram ļaut jums izteikties divreiz. Tagad dosim vārdu komisijai. Paldies, priekšādātāji, godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Es vēlētos apsveikt Tanaka kungu par uh, sagatavoto rezolūcijas projektu par Melnkalni. Mēs piekrītam jūsu vērtējumam un atbalstām jūsu sagatavoto tekstu. Mēs eh, saprotam, ka Melnkalna ir viena no politiskajām prioritātēm Mel, um, Melnkalnē. Tāpat arī mēs uzskatām, ka Melnkalnē ir, Melnkalnē ir strateģiska loma Rietumbalkānu reģionā. Uh, Premjerministrs Markovičs Brīselē pagājuši nedēļu to vēlreiz atkārtoja. Attiecībā uz iestājas procesiem NATO mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Melkāna varētu brīvi izdarīt izvēli par savu nākotni un lai šeit nebūtu jūtama nekāda ietekme. Mēs a, eh, sekojam līdzi izmeklēšanai par sazvērestību m, mm, vēlēšanu dienā un vērojam arī vispārējo politisko situāciju. Uzskatām, ka politiskajām debatēm ir jānotiek demokrātiskās institūcijās, tādās kā parlaments. Mēs eh, priecājamies arī, ka jūs eh, apsveicat Melkānas procesu iestājas eh, sarunās. 26 sadaļas pavisam drīz varēs tikt slēgtas, un mēs priecājamies, ka līdz ar to sarunas var turpināties. Mēs redzam, ka ir jūtami rezultāti arī tiesiskuma ieviešanā. Tas, protams, noteiks iestājas sarunu gaitu. Mēs piekrītam jūsu viedoklim, ka korupcija un organizētā noziedzība vēl ir viena mūsos raisa bažas. Kaut arī likumdošana un institūcijas ir izveidotas tiesiskā veidā, vajadzētu radīt vajadzīgo vīdi, lai šīs institūcijas varētu nodrošināt labus rezultātus. Noslēgumā gribētu pieminēt arī ekonomiskās problēmas. Melnkalnei nekavējoties vajadzētu izlabot um, fiskālo stāvokli, vajadzētu apstiprināt budžeta plānu un konsolidācijas plānu un ieviest citas struktūrālas reformas, lai uzlabotu uh, valsts izdevumus. Lielas paldies um, par iespēju dalīties uh, domās par situāciju Melnkalnē. Vai referents vēlas uh, ko teikt? Tanaka kungs. Yeah, wanted... Jā, es gribēju īpaši pateikties ēnu referentiem. Viņu liels paldies manam uh, ilgadējiem draugam Edvardam Kukanam. Un tāpat arī gribētu nodot sveicienus Lunačekas kundzei. Viņiem abiem ir ļoti plaša pieredze Melnkalns jautājumos. Liels paldies arī par komentāriem, kas tika izteikti attiecībā uz Melnkalni. Uh, kurai ir jāpielāgo sava ārlietu politika, ņemot vērā Krievijas spiedienu. Mm, šeit eh, varētu pretnostatīt Melnkalnu Serbijai. Tāpat arī um, preses brīvības nodrošināšana vēl ir viena ļoti liels izaicinājums Melnkalnē, bet uh, valdība apzinās to un mēģina uzlabot situāciju katru gadu. Izskatīšu visus ieteiktos grozījumus, jo īpaši uh, tos, kas attiecas uz tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, vīde, presas brīvība un tā tālāk. Mēģināšu, mm, ja vien iespējams, tos atbalstīt, jo īpaši analīzes docas mm, kolē, kol, manas eh, leiboristu kolēģis iesniegtos grozījumus. Thank you very much. Paldies. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. februāris. Un, kā jau iepriekš tika minēts, tad 28. februārī balsosim par ziņojumu. Ar to esam slēguši publiski, um, publisko sanāksmes daļu, un tagad pavisam īsts pārtraukums pirms koordinātoru sanāksmes. Paldies visiem!